Okay, can I bring the meeting to order? The next item on... Sāksim darbu, godātie deputāti, nākamais darba kārtības. Jautājums ir daudz gada finansējums EMS. Un lūdzu uzreiz referentam došu vārdu. Well, thanks very much, Chair. paldies, priekšstādātājiem. Liels paldies! 2013. gada janvārī šī komiteja parlamentā nobalsoja par eh, jūras drošības aģentūras eh, rēķinu pagarināšanu eh, atbildot uz jūras piesārņojumu, ko radījusi gāzes un naftas ieguve, kā arī par jūras vides piesārņojuma novērtēšanu, ko ir veikušas gāzes ieguve, kas iz, izrietēja no gāzes ieguves ierīcēm, iekļaujot uh, darbības jomā arī Eiropas Savienības kaimiņu valstis. Tāpēc mana ziņojuma tēma, nezinu, vai tā ir laba doma vai nē, ir tāda, ka mēs mēģinam saprast, kādā veidā EMSA varētu finansēt papildus aktivitātes nākamās daudzgadu finanšu schēmas ietveros. Komisijas priekšlikums bija piešķirt eh, šim periodam 160 miljonus eiro, un tie sastāvēja no 154 tūkstošiem miljonu, kas paredzēta esošajiem uzdevumiem, plus 6 miljoni jaunajiem uzdevumiem. Iepriekšējā daudzgadu finanšu schēmā EMSA saņēma 154 miljonus eiro, tātad šo pašu summu. Sākotnēji EMSA bija prasījusi 198 miljonus, ņemot vērā inflāciju un eh, citas faktorus. Un galu galā viņi veica pārēķinus, eh, iekļaujot eh, efektivitātes radītos ietaupījumus Un pārskatītā, pārskatītais uh, EMSAS uh, pieprasījums bija 154 miljoni esošajiem uzdevumiem jaunajā plānošanas periodā. Tomēr viņu uh, aprēķinos uh, paplašinot um, darbību naftas un uh, gāzes uh, kuģu uh, ieguves eh, radīto piesārņojumu bija 6 miljoni eiro. Savukārt eh, EMSA savus papildus uzdevumus vērtēja kā tādus, kas prasītu 30 miljonus eiro. EMSA aprēķinos ietilpa personāls, monitorings, kā arī mm, aprīkojums Arktiskajā reģionā un pie Portugāles krastiem mēs redzam, ka EMSA veids to darbu, kas viņiem tiek prasīts, un dara to efektīvi un pienācīgi. Kā jau es teicu, neiet runa par to, vai tā ir laba doma vai slikta doma, bet uh, jau ir pieņemts lēmums, ka tāds ir mūsu prioritātes. Un tāpēc, uh, lai ņemtu to vērā, es iesaku piešķirt uh, 185,5 miljonus eiro nākamajam, nākamajai daudzgadu finanšu schēmā, lai EMSA varētu veikt uh, savus esošos un jaunos pienākumus. Ēnu referents sanāksmē es redzēju, ka ēnu referentiem ir pozitīva attieksme pret to, ka EMSA radītu arī pašas ieņēmums. Mēs runājām par uh, kuģu divkārša izmantojuma iespējām un šos ieņēmumus varētu atspoguļot grozījumos, kuriem kuru grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. jūnijas. Un šķiet, ka es esmu pietiekami daudz jau pateicis. Paldies, Taylor kungs! Eh, jūs pārteicāties, bet jūs eh, droši vien domājāt 185,5 miljonus eh, eiro, nevis mārciņas. Jūs teicāt sterliņa mārciņas. Fosteres kundze sapriecājās, bet es domāju, ka jūs laikam bijāt domājis eiro. Liels paldies tālāk, De Grandes kungs. Sí, muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsādātāji. Paldies uh, Teilora kungam, mūsu referentam, par šo ziņojumu. Tas ir ļoti īss, bet pozitīvs. Un patiešām transporta komiteja ir saņēmusi ļoti pozitīvas atsauces uh, par šo jūras politikas jautājumu, un komisija izmantojot šo pozitīvo atmosfēru vienmēr mums uh, uztic kādas jaunas pienākumus, jaunu atbildību. Un uh, šobrīd mēs esam diezgan sarežģītā situācijā, jo pašlaik mums ir uh, prieks par to pozitīvo pieeju, kas dominē šo jautājumu risināšanā, finanšu jautājumos, kur šobrīd ir ļoti saspringta situācija. Bet es gribēju teikt vienu citu lietu. Aģentūra kopš tās uh, ieceres brīža, un tas ir zināmā mērā saistīts ar vēsturi, ir lēmusi, ka papildus flotei mums būs gan kuģi, kas veiks dažādas uzdevumus, bet vienlaikus tie varēs doties uz attiecīgo vietu, kur tas būs nepieciešams. Aģentūra dod norīkojumu konkrētam kuģim, kas ir šajā reģionā, tad šim kuģim ir jāpārtrauc visas uh, aktivitātes un jādara viss iespējamais, lai risinātu attiecīgā incidenta sekas. Un uh, par to tiek maksāts. EMSAI ir ļoti daudz dažādu izmaksu, operatīvo izmaksu, un, protams, šīs izmaksas palielinās, pieaugot EMSA uzdevumiem, un par šiem pakalpojumiem mums uh, ir jāmaksā rēķini. Un ir viens uh, grozījums, Tēlāra kungs, kurš uh, nosaka, kā trešās puses uh, maksāt par šiem pakalpojumiem. Ja citiem vārdiem sakot, tad, ja tā nav kāda viena konkrēta dalība valsts, uh, kā tiks risināts samaksas jautājums, kā atgūsim izmaksas par konkrēto incidentu. Teiksim, valsts uh, tiek uh, informēta par incidentu, EMSA ierodas uh, attiecīgajā vietā, risina piesārņojuma problēmu un vēlāk izraksta rēķinu. Bet, kā jau es teicu, mums uh, ir lielas jaunas izmaksas īstenošanas izmaksas, atgūšanas izmaksas un eh, mums ir dažādi kuģi dažādos reģionos. Nu, protams, ka tad, ja no Kanāriju Kanārijas salās kaut kas ir jādara, tad uh, tas kuģis, kas ir uh, Biskajas uh, līcī, uz turien dodas un par to ir jāmaksā. Tāpat kā par vispārējo, ko dara ēmsa. Tāpēc uh, tas viss ir jāņem vērā, ieskaitot arī to, ka ēmsa ir dotas jaunas pilnvaras risināt sarežģītus incidentus ir jābūt platformām, kas varētu risināt piesārņojumu sakas dažādos reģionos, un kuru EMSAI nav. Tomēr ir jāņem vērā, ka operatīvās izmaksas ir pieaugušas, efektivitāte rēķinu izrakstīšanā un uh, atgūšanā Protams, ka mēs esam noskaņoti diezgan optimistiski, bet šķiet, ka sarunas nebūs vieglas. Un var rasties papildu sarežģījumi, kurus mēs neesam gaidījuši. Paldies, priekšsādātāji! Arī es gribēju pateikties uh, Tailora kungam par uh, viņa darbu, ar kuru mēs principā esam apmierināti. Uz papīra EMSAI ir piešķirtas jaunas atbildības, ieskaitot ar naftas un gāzes platformām. Mums ir jāsaprot, ka tas viss nebūs iespējams, ja jaunajiem uzdevumiem nebūs paredzēts jauns finansējums EMSA ir līdz šim pierādījusi, ka tā var strādāt efektīvi piešķirto līdzekļu apjomos, un ne visas aģentūras ar to var palab palepoties. EMSAS potenciāls uh, agrīnā stadijā atklāt piesārņojumu un apturēt tā izplatīšanos uh, ir daudz, uh, sniedz lielāku iegūmu nekā nevēlamas sekas, tāpēc nevajadzētu pašlaik taupīt nevajadzīgajā vietā, ja EMSAI nebūs līdzekļu, ko likvidēt piesārņojuma sekas. Komisija nav ņemusi vērā inflāciju, un jāteic, ka inflācija šobrīd gan nav pārāk augsta. Bet uh, mēs taču runājam par septiņiem gadiem, un tas nav ierēķināts. Jaunajiem uzdevumiem aģentūrai nav paredzēta pietiekama summa. EMSA pēdējā periodā ir saņēmusi 154 miljonus eiro un papildus uh, par spīti jaunajiem uzdevumiem tā saņems tikai par 6 miljoniem vairāk. Es nedomāju, ka tas ir pareizi. Un tāpēc es pilnībā piekrītu tam, ko teica referents. 185 miljoni būtu nepieciešami. Viņš mums ir sagatavojis arī detalizētu aprēķinu. Ir jāraugās, kādiem uzdevumiem šī nauda ir nepieciešama, piemēram, clean cīnet paplašanāšanai. Jo mēs taču domājam par uh, piesārņojuma reģionos pie platformām, nevis eh, visur citur. Ir jāie, jāiepērk jauns aprīkojums, jo pie platformām ar tankariem nav iespējams risināt situāciju. Ir nepieciešami jauni kuģi un arī atbilstošs personāls. Protams, varbūt ne pārmērīgi daudz, bet uh, zināms personāls un zināms ekspertu zināšanas ir nepieciešams. Mēs savos aprēķinos uh, vadījāmies pēc 190 miljoniem, EMSA pati savos aprēķinos min 185 miljonus. Es domāju, ka būs iespējams atrast uh, kompromisu. Bet viena lieta mani, mani kaitina Protams, ka tas, kurš eh, maksā, tas pasūta mūziku, bet šeit taču neiet runa par eh, to, eh, ka komisārs Ettingers nedod savus darbiniekus jomā, kur darbība ir ļoti veiksmīga un apsveicama. Un rodas jautājums, kāpēc tik svarīgiem mērķiem netiek piešķirt pienācīgi resursi, bet tas ir akadēmisks uzdevums, uz kuru mēs šeit pienācīgi neatbildēsim. Bilbao kundze, paldies priekšstādātāji. Es pateicu uz Teilora kungam par viņa darbu un varu izteikties īsi. Uh, jo daudz, kas, daudz ko no tā, ko es gribēju teikt, eh, jau pateica iepriekšēja runātāja. Eh, mūsu priekšā stāv aģentūras reforma, kuras gaitā tā tiks eh, palielināti pienākumi, un tos būs iespējams veikt tikai tad, ja tiek attiecīgi palielināts arī budžets. EMSAS vēsture un līdz šim uh, paveiktais saistās ar Ērikas un uh, prestīža kuģu krīzi. Un laika gaitā aģentūras darbības joma ir mainījusies un tikusi paplašināta pēc tam, kad mēs konstatējām, ka ir problēmas, kuras iepriekš katrs īsināja atsevišķi. Un uh, Tas nozīmē, ka jaunie pienākumi prasa arī jaunus budžeta līdzekļus. Priekšsādātāji, es eh, zinu, kādas mums šobrīd ir grūtības ar budžetu, bet ir nepieciešama skaidra parlamenta nostāja un ir nepieciešams skaidri pateikt, ka EMSA papildus pienākums nebūs iespējams veikt bez eh, papildu budžeta. Tas būtu ārkārtīgi svarīgi, jo iepriekšējā ziņojumā mēs paredzējām iespēju veikt labāku tehnisko datu analīzi, kā arī raudzīties, kādas dalība valstīs ir prakses piesārņojuma novēršanā. Un šeit uh, neiet runa vienkārši par personāla palielināšanu, bet arī par uh, informācijas apmaiņu, par paraugu prakšu apmaiņu. Uh, Un tas viss arī piedara pie aģentūras uzdevumiem, tāpēc vajadzētu padomāt. Ja, piemēram, notiek kāda jauna katastrofa, cerams, ka tas tā nebūs, bet uh, var padomāt, kādas, kādas izdevumus tas varētu radīt, ja aģentūras rīcībā nebūs uh, attiecīgā budžeta. Un es uh, piekrītu tam, ka mēs vēl sagatavosim grozījumu priekšlikumus par izglītības eh, uzlabošanu, valstu koordinācijas un sadarbības uzlabošanu. Un cerams, ka šajos jautājumos mēs nonāksim pie kopsaucējiem. Paldies, priekšsādātāji! Ir viena lieta, ko, ar ko es gribēju sākt. Atgādināšu kolēģim un to, ka referents Teilora kungs mums teica, ka šis darba kārtības punkts nav par to, vai EMSA būtu jādod jauni uzdevumi. Faktiski tas jau ir noticis, tāpēc uh, ir runa tikai par finansējumu, un tāpēc es arī izteikšos tikai par finansējumu. Un šķiet, ka es te varbūt esmu vientuļ, vientuļa balss tupsnesī, bet uh, es nezinu, vai mums vajadzētu piešķirt papildu finansējumu, zinot to, kā sarunās par daudzgadu finanšu schēmu. Uh, visdrīzāk budžets tiks samazināts, un te mēs prasam lielāku budžetu vienai konkrētai aģentūrai. Jūs zināt, priekšsādātāji, ka es neesmu šo aģentūru fans, bet eh, nevajadzētu aizmirst, kāda ir kopējā situācija. Un ja mēs raugāmies uz budžetu, tad mēs parasti vienmēr sakam, ak tā, šeit mums ir jāveic palielinājums, tur ir vajadzīgs palielinājums bet mēs nepētam citas iespējas, un citas opcijas, manuprāt, varētu būt tādas, ka ir jāmeklē ietaupījumi citās eh, budžeta kategorijās, citās nozarēs, um, kā jau teica kolēģis no S&D grupas. Es eh, strādāju arī budžeta kontrolas komitejā, un es ikdienu šajā komitejā redzu, uh, ka ļoti daudz, kur budžets netiek pilnībā iztē, iztērēts. Un kāpēc tad mēs neraugāmies tālāk un plašāk, kuros budžetos ir ietaupījumi un kāpēc vidēji ir vairākas budžeta kategorijas un kāpēc mēs vispār prasam šeit papildu naudu? To es būtu gribējis redzēt šajā ziņojumā. Uh, Es atceros, ka pirms ilga laika, kad es strādāju vietējās iestādēs, un kad mums reizi par reizei uzticēja jaunas pienākumus, bet nepiešķīra lielāku budžetu, tad mēs meklējām ietaupījumus citās jomās un radījām mehānismus, kur uh, aģentūra pati varēja atgūt uh, izmaksas, kuras radījušas trešās puses. Tas viss ir jāņem vērā arī domājot par globālo budžetu, jo es atgriežos pie sākuma punkta. Nauda reālajās uh, cenās uh, es budžetā samazināsies un nepieciešamību un vajadzību ir daudz. Es diemžēl nevaru piekrist jūsu rekomendācijai. Es gribētu, lai aģentūra budžeti, ieskaitot EMSA budžetu, tiktu samazināta. Rikā kungs? Paldies, priekšsēdētāji kungs, runāšu ļoti īsi, jo patiesībā Bredbern kungs jau pateica to, ko es gribēju teikt, tikai mana pieeja varbūt nedaudz atšķirās. Uh, Es kā referents par 2014. gada budžetu gribētu pievērst jūsu uzmanību noteiktiem faktiem. Tātad referenta un ēnu referenta argumenti ir visnotaļ saprotami, tos es atbalstu. Uh, bet es pretstatā Bradburn kungam esmu aģentūru atbalstītājs, bet tomēr eh, jāpieņem, ka budžets tiks visticamāk samazināts eh, transporta eh, postenī, un tad vajadzēs meklēt šos līdzekļus citviet. Un šī jau nav vienīgā aģentūra, kam ir uzdot papildu pienākumu, arī dzelzceļa aģentūra ir uzdot pienākumu nodrošināt sadarbspēju. Un gribu teikt, ka pēc būtības es pilnībā piekrītu referentam, bet mēs esam nonākuši strupceļā budžeta sarunās un risinājums šobrīd neiezīmēs un to vajadzētu paturēt prātā. Fleckensteina kungs. Uh, pavisam īsi. Trīs teikumi. Vispirms, mēs eh, tikko lēmām par EMSA, jo mēs eh, vēlējāmies izvairīties no lielākām izmaksām vēl vienai aģentūrai. Otrakārt, ja jums ir taisnība, tad eh, pasakiet, kurā aģentūrā vai kurā jomā mēs varētu ietaupīt naudu. Mēs nevaram šeit teikt, ka uh, Uh, bez papildu naudas mēs tikai dodam aģentūrai papildus pienākumus. Un treškārt, ja viss, ta, viss ir tā, kā jūs sakāt, Riko kungs, tad mums uh, saviem vēlētājiem ir jāsaka, ka mēs jūs vazām aiz deguna. Protams, uh, mēs jums dodam lielākus pienākumus, bet mēs nedodam jums papildu līdzekļu, lai jūs šos pienākumus varētu izpildīt. Paldies. Komisija, Bergas kundze. Brief, Berg, very... Labi, ja jūs varētu izteikties lakoniski. Paldies priekšsēdētāji, paldies Teilor kungs un pateicos deputātiem par šīm diskusijām. Es, eh, man bija prieks eh, dzirdēt eh, to, ka šis ir budžeta priekšlikums un ka neviens neapspriež to, vai ir labi vai nav labi piešķirt šādas pilnvaras EMSai. Protams, mēs esam ņēmuši e, vērā jaunās pamatregulas nosacījumus. Regulā ir teikts, ka šie jaunie e, pienākumi ir jāpilda neatkarīgi no sarunu rezultātiem par daudzgadu finanšu schēmu attiecībā uz līdzekļiem. Mēs uh, Uzskatām, ka aģentūru budžets turpmāko septiņu gadu laikā stabilizēsies, un ja to uzskata par fonu šim jaunajām priekšlikumam, tas nozīmē, ka tiek nosargāts finansējums aģentūras noteikto pienākumu pildīšanai, un ja mēs nevēlam nostādīt neizdevīgākā situācijā citas aģentūras daļas, tad mums ir jāparedz šis 154 miljonu finansējums attīrīšanas operācijām. Tāpat uh, EMSA turpmāko gadu laikā paledzām strādās vairāk tirgū, slēgs līgumus un uh, Līdz ar to eh, varbūt būs vairāk līdzekļu, un tas jāskata samērojot ar jauno daudzgadu finanšu schēmu. Līdz ar to šis, eh, šī līdzekļu eh, piešķiršana ir iecerēta tā, ka mēs sākumā ieguldīsim noteiktu naudas summu, līdz šie pasākumi sāks darboties mm, tirgu un tad EMSA varēs šo naudu izmantot gadījumos, ja ir lielas naftas noplūdes un ja nav citu risinājumu attiecībā uz kuģiem. Mm, parlamentam un padomē šai gadījumā būs pilnībā jāpilda sava budžeta iestādes loma. Mēs esam gatavi risināt tehniskus jautājumus kopā ar EMSA un sadarboties ar deputātiem, kuri uh, gatavo grozījumu. Šobrīd ir iesniegti 11 grozījumi. Es jau paskaidroju, kādēļ mēs esam uh, nākuši klajā ar šādu ierobežota budžeta priekšlikumu. Mēs risinām konstruktīvi šos jautājumus. Daži priekšlikumi varbūt būtu jāpārstrādā, bet mēs vēlamies uzklausīt arī padomas viedokli. Paldies, priekšsādātāji! Labi. Teilor kungs, vai jums kaut kas ir piebilstams? Jā, paldies priekšsēdētāji. Dzirdēju, ko teica Bredbērna kungs protams, naudas iegūšana no citiem budžeta posteņiem. Un šī posteņa finansējuma palielinājums neizslēdz viens otru. Protams, vienmēr ir kaut kāda risinājuma. Esmu strādājis gadiem ilgi pašvaldībās un zinu, ka var arī budžeta jautājums radoši risināt. Mums ir jādomā par ēmsa sniegto pakalpojumu devumu vides aizsardzības jomā, sociālā jomā. Mēs meklējam papildus 25 miljonus eiro septiņu gadu periodā. Tas ir divi ar pus miljoni gadā. Bet ja mēs palūkojamies piesārņojuma apkarošanas pasākumu izmaksas, tad satelīti vien izmaksā 8,4 miljoni eiro. Es domāju, ka šeit ir jāved sarunas, mums ir jābalstās uz dokumentiem, jābūt radošiem, meklējot finansējumu. Un es gaidu no kolēģiem priekšlikumus grozījumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs termiņš grozījuma iesniegšanai ir 27. jūnijas. Balsojums komitejā notiks 17. septembrī. Nav zināms pagaidām datums plenāra sesijai. Tātad 27. jūnijas, eh, grozījuma iesniegšanas termiņš 17. septembris balsojums. Tagad nākamais darba kārtības punkts, tas tā ir īsa uzklausīšana par lidojuma laika ierobežojumu pasākumiem. Ceru, ka visi ir jau ieradušies uz šo uzklausīšanu, visi uzaicinātie. Eh, ievadā gribu norādīt, ka joprojām gaidām eh, komisijas priekšlikumu par EASA regulu aviācijas drošības aģentūras regulu. Gribēju atgādināt deputātiem, ka šis konkrētais priekšlikums ietilpst komitoloģijas procedūrā, un mēs nevaram iesniegt grozījumus. Kad komisija nāks klajā rekomendācijām, tad mēs varam vai nu tās atbalstīt vai noraidīt, un ja jūs nobalsosiet pret, tad paliks spēkā pašreizējā sistēma, pašreizējie ierobežojumi lidojuma ilgumam. Tātad es to saku, lai nebūtu nekādu pārpratumu par to, ko parlaments var un ko nevar darīt šajā jautājumā. Tas ir tāds operatīvs uh, ziņojums, tas nav saistīts ar sarunām uh, ar uh, sociālajiem partneriem par darba apstākļiem. Tas, uh, šis jautājums tad ietilptu sociālo partneru kompetencē. Tagad uh, par laika sadalījumu. Desmit minūtes būs paredzētas komisijai, desmit minūtes aviolīnijām, divreiz pa piecām minūtēm tad uh, desmit minūtes uh, arotbiedrībām, pēc tam desmit minūtes aviācijas drošības uh, iestādēm, un pēc tam būs paredzēts arī laiks ekspertiem. Jāsaka, kad mēs organizējām šo uzklausīšanu, man gluži pārpludināja pieteikumi, visi vēlējās runāt, un ja es būtu ņēmis vērā visus pieteikumus, tad mēs varētu runāt visu jūliju un augustu. Uh, ja kāds uh, jūtas aizvainots par mūsu atteikumu, tad uh, jāsaka, ka diemžēl neko nevarējām darīt, situācija ir tāda, kāda tā ir. Tagad uzklausīsim Metju Baldvinu no DG Move. Jūsu rīcībā ir desmit minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, labdien, dāmas un kungi. Es uh, ievērošu atvēlēto uzstāšanas laiku, jo ir svarīgi arī uzklausīt citu šādā uzklausīšanā. Paldies, ka organizējat šādu uzklausīšanu, par to, ka esat uzaicinājuši arī komisiju šo uzklausīšanu. Uh, parlamenta transporta komitejā. Šis ir ļoti svarīgs posms, ir gadiem jau noritējuši debats par lidojumu laika ierobežojumiem un ir uzkrāts daudz arī pieredzes šai jomā. Jautājums par to, cik tālu mēs esam tikuši ierosinot izmaiņas pašreizējā lidojuma laika ierobežojuma režīmā. Bet vispirms gribu teikt, ka ir trīs svarīgas lietas šajā jomā - drošība, drošība un drošība. Šeit mēs nerunājam par uh, pilotu un apkalpes uh, darba apstākļiem. Tas, šis jautājums tiek risināts sociālajā likumdošanā un kolektīvajos līgumos. Nav arī runa par izmaksām, ko, kas jāsēdz mūsu avio pārvadātēm, pat ja tas ir svarīgi, bet galvenais jautājums mums ir pasažieru un apkalpes drošība. Un šajā jautājumā mēs aviolīnijas un uh, ekipāžu pārstāvi esam viensprāts drošība. Un mūsu prāt tehniskie ierosinājumi uh, 12. gada oktobrī, eh, kas tika iesniegti atbilst šīm prasībām. Ierosinājumi tika sagatavoti konsultācijās ar ieinteresētajām pusēm. Un eh, tie tika augsts novērtēti aviācijas drošības aģentūras komitejā. Mēs esam strādājuši roku rokā ar aviācijas drošības aģentūru, vēlamies pateikties viņiem un arī interesētajām pusēm. Uh, kas piedalījās šajā darbā. Mēs uzklausījām arotbiedrību, paustās bāžas virknē jautājumu, piemēram, par lidostas nodevām, par rezervi, par atpūtas laiku lidojumu laikā apkalpas locekļiem. Un es ceru, ka viņas eh, apmierinās eh, sasniegumu šajā jomā. Tāpat mēs esam eh, arī panākuši progresu uh, Uh, neregresijas nosacījumos uh, par dežūrām lidostās un citos jautājumos. Un, e, manuprāt, ir sasniegts tagad uh, nepieciešamais līdzsvars drošības jautājumā. Bet mēs vēl neesam nonākuši līdz oficiālam komisijas priekšlikumam, bet tālu no tā vairs nesam un mēs uh, vēlamies iesniegt šo priekšlikumu um, e, aviācijas drošības aģentūras komitejai līdz 11. jūlijam. Un pēc tam um, jūsu rīcībā būs trīs mēneši, vai šo priekšlikumu atbalstīt vai noraidīt, tā aptuveni līdz oktobrim. Un tagad es nonāku pie otra punkta, kam noteikti visi piekritīs. Tagad uh, ir pienācis laiks priekšsēdētāji darbībai. Um, ir maz tādu jautājumu, kas būtu tik plaši izpētīti, kur būtu notikuši tik plašas konsultācijas un kas ir absolūti nepieciešams, kas ir jārisina, kur valda tādas kaislības un bažas. Bet mūsu priekšlikums ir ļoti saprātīgs, kas uzlabos aviācijas uh, drošību Eiropā. Komisija Eh, ierosinās lielāku aizsardzības līmeni nekā pašais spēkā esošajos noteikumos, un šis priekšlikums uzlabos drošības garantijas vairumā dalību valstu, un tas nodrošinās e, citās valstīs ekvivalentu drošības režīmu jau pa, pašais pastāvošiem un ekvivalentu ASV drošības līmenim, kaut arī tas nebūs identisks, bet ekvivalents līmenis jo vienu un to pašu risku var uh, risināt ar dažādiem pasākumiem. Mans aicinājums šodien būtu nekavēties nevienu dienu ilgāk kā nepieciešams uh, šo uh, pasākumu pieņemšanā un īstenošanā, un mēs esam dziļi pārliecināti, ka tas ir mūsu pilsoņu, pasažieru un uh, apkalpju interesēs. Un vēl viena piebilde nobeigumā par uh, zinātnes, zinātnes pētījumu nozīmi. Ir veikts daudz pētījumu un tas atspoguļojas arī šajā atzinumā. Mūsu priekšlikumos ir ņemti vērā zinātnes principi, un tomēr eh, vēl gribu rosināt arī uz piesardzību. Ir veikti pētījumi, kas ir ļoti svarīgi, lai saprastu šīs sistēmas atsevišķus elementus, bet tos var nepareizi interpretēt, izraujot no konteksta. Un šos uh, uh zinātnieku atzinumus uh, nevar ņemt uh, izolēti. Un tādēļ komisija iestājas par uh, kopīgu izvērtējumu jaunierosinātai sistēmai, un tas saskan arī ar aviācijas drošības aģentūras viedokli. Paldies priekšsēdētāji, cerams, ka neesmu pārsniedzis man atvēlēto laiku. Man ir liels prieks uh, uzklausīt šīs dien, šodien dažādas viedokļas un ceru, ka man būs iespēja uh, īsti uzstāties vēl noslēgumā. Pirms pārējiem tālāk pie aviosabiedrībām viņu viedokļiem. Gribu vispirms sveikt mūsu vidū apmeklētāju grupu, ko uzaicinājis Kramerkungs, tie ir grupa no Berlīnas un Brandenburgas. Tiešām priecājos, ka varat piedalīties mūsu debatēs. Laipni lūgti, cerams, ka jums būs interesanti šeit, Briselē. Nu tad tālāk, aviolīnija viedokļi, un pirmām kārtām Vinstens Devroja, kas ir ģenerāla direktors tehniskajos operatīvajos jautājumos Europe, uh, European Airlines asociācijā. Paldies, priekšsādātāji! Pilnām kārtām liels paldies, ka uzaicinājāt mani šeit likt priekšā aviolīniju viedokli šajā ārkārtīgi svarīgajā komitejā. Uh, ir jāpārliecinās, ka piloti un ekipāža, protams, nav noguruši. Tas ir ļoti svarīgi uh, reisu drošībai un nedrīkst būt nekādu kompromisu šai ziņā. Ja mēs runājam par aviolīniju, tad, ja jums šķiet, ka drošība ir dārga, tad padomājiet, cik dārgas izmaksas ir negadījumu brīdī. Tāpēc ir vajadzīgi noteikumi, kas pamatojas uz visiem principiem, lai nodrošinātu drošību. Šajā kontekstā ārkārtīgi svarīgi turklāt atzīmēt, ka pastāv dalīta atbildības starp aviosabiedrībām un ekipāžu. Aviosabiedrībām jāievēro strikt noteikumi noteikumu un savukārt ekipāžu, ekip, un ekipāžas locekļiem savukārt ir pienākums izmantot šos noteikumus tādā veidā, lai, lai pārliecinātos, ka viņi nav noguruši un ir gatavi nākamajam darba pienākumam. Es domāju, ka jāsa lidojuma laika ierobežojuma priekšlikums nāk kā rezultāts ilgam noteikumu izstrādes procesam, kurā iesa konsultēti visi, visas puses, gan avio sabiedrības, gan arī arotbiedrības. Ar Tā šī priekšlikuma pamatā ir pārskatīti ļoti daudz zinātniskie pētījumi, daudz nacionālo noteikumu kopumi un drošības dati. Pamatojoties uz šo priekšliku, Eiropā joprojām būs vieniem no striktākajiem lidojuma laika ierobežojuma noteikumiem, vēl striktāk nekā uh, Eh, tas ir bijis eh, līdz šim striktāk nekā nacionālajie likumi, kas šobrīd ir daudzās valstīs, kā Vācijā, Francijā, Sp Austrijā, Spānijā, Nīderlandē, Īrijā un daudzās citās. Un man jāuzsver vēlreiz, ka šie iepriekšējie noteikumi vienalga paredzēja lielu drošības pakāpi. Šis jaunais priekšlikums ir ekvivalents arī pašreizējiem uh, Lielbritānijas no, nacionāliem noteikumiem. Un tas, protams, ir labi jo interesētās puses vienmēr teikuši, ka Lielbritānija šeit ir tāda kā salīdzinājuma kritērija un salīdzināšā latiņa. Uh, Turklāt ir pausta arī no Lielbritānijas puses sabiedris eh, atklāta atzinība šim priekšlikumam. Turklāt EASA priekšlikums ir arī striktāks nekā ASV noteikums šajā gadījumā. Diemžēl atsevišķas interesētās puses, no kuriem mēs dzirdēsim vēlāk šobrīd, ir nu, izvēlējušies padarīt šīs debatas par tādām emocionālām debatēm, izplašot maldinošu informāciju par šo priekšlikumu. Viņi ir nolēmuši izvēlēties kaut kādus atsevišķus parametrus no dažādiem regulējošiem režīmiem darba noteikumu ziņā. Reizēm viņi cit, diktē tādus pseido noteikumus, kam faktiski lielākoties nav nekādas saistības ar drošību. Mēs ārkārtīgi nu, ar nožēlu vēl, vēl, vērtējam šādu attieksmu. Uzskatām, ka ļoti daudz parametri šeit pastāv, bet tie jāskat kopumā, jo drošība neko ne, ne, nevarēs tikt panākt, ja nebūs kaut kāda, ja notiks kaut kāda vienkāršošana, netiks ņemts vērā viss noteikumu kopums. Šajā kontekstā svarīgi uzsvērt, ka jāsaka ir drošības regulētājs, un tāpēc tās loma ir noteikti ierobežojums, kas paredz drošību, bet tā satur, neregulē sociālos apstākļus un darba apstākļus. Un tāpēc Eiropas parlaments transporta komiteja tieši ir atbildīga par šo tiesību aktu un nevis Eiropas parlamenta nodarbinātības komiteja. Darba apstākļi pilotiem un ekipāžai tiek apspriesti individuālos uzņēmumos ar arotbiedrību iesaisti. Un to, protams, ierobežo visi veidi direktīvas, kas attiecas uz darba laikiem un tā tālāk. Visas aviolīniju darba, īstenotie darba apstākļi, protams, atbilst ar skaid, skaidriem ELSA limitiem un nacionāliem noteikumiem, kā arī cita veida regulējumam. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums ir ļoti līdzsvarots. ELSA priekšlikumi ņem vērā visu avio sabiedrību īpatnības, turpat, turklāt arī lielo avio sabiedrību īpatnības Tā, piemēram, nakts lidojumiem ierobežojumi ir samazināti no 11 stundām 45 minūtēm līdz 11 stundām. Tas nozīmē, ka viena sektora lidojuma, kas ir pārsniedz 9 stundas, eh, pieprasīs trešo pilotu. Daži uzskata, ka to nepietiek un vēlas tālāk samazināt šo limitu līdz desmit stundām. Mēs tomēr nevaram tam piekrist, jo tam nav nekāda zinātniskā pamatojuma drošības apsvērumu ziņā. Eh, rezerves ekipāžu noteikumu arī dzen. Eh, ir tāda joma, kurā izplatīta daudz maldinošas informācijas, sakot, ka lūk, viņi, kamēr esot rezervē, tomēr nevarot eh, gulēt, nevarot atpēsties. Tas tomēr nav taisnība. Ir nepareizi pieņemt, ka pamatoties uz ēsa priekšlikumu pilotiem, uh, vajadzētu nolē, no, piezemēt lidmašīnu pēc 22 stundu nomoda e, būšanas. Tas vienkārši nav iespējams, jo šādā gadījumā tiek, tiek it kā pieņems, ka rezerves, rezervēšoša ekipāža neguļ, neatpūš, un tā nav taisnība. Jo gal galā, ja jums, ja jūs esat režīm, e, rezerves režīmā mājās, jūs pilnīgi noteikti varat atpūsties un gulēt, un tas nebūtu nav īpaši atšķirīgi no tā, kā tas norisinās, piemēram, e, vakar un vēlu lidojumu laikā. Tāpēc gribu secinājumā teikt, ka šie noteikti noteikumi mūsuprāt ir ļoti labi. Tie piedāvā drošu ietvaru aviācijas tirgumu, turklāt par labu tie nāks visiem pasažieriem, ņemot vairāk visām Eiropas aviolīnijām būs jāievēro vien un tie paši noteikumi. Tāpēc es uzskatu, ka būtu pienācis laiks šos notikumus ap, noteikumus apstiprināt, tā lai process var virīties uz priekšu un uh, vajag izbeigt visu šo maldinošo informāciju, kas rada tālākas bažas un tikai frustrāciju visos. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs Eriks Maisons, kas ir drošības un operāciju direktors Startautiskajā eh, gaisa pārvadātāja asociācijā. Lūdzu, 5 minūtes jums. Priekšsēdētāji, godātie komitejas deputāti, Lies paldies, ka uzaicinājāt mūs, Jaka, uz šo uzklausīšanu, un es vēršos pie jums ne tikai kā drošības un operatīvais direktors mūsu asociācijai, bet arī zinu, kā EASA eh, konsultācijas komitejas priekšādātājs, kas dod konsultācijas EASA attiecībā uz šiem jautājumiem. Jaka sniedz pārvedāšanas pakalpojumus, un eh, tāpēc iesaista divas Eh, būtiskas puses - avio sabiedrības un turismu. Šī privileģētā pozīcija tieši tāpēc, kāpēc mūsu asociācijas pārvadītāji ir tie, kurus visvairāk ietekmē šie harmonizētie noteikumi. Tā kā vairākums Eiropas patērētāji dodas brīvdienās vasarā, tad, protams, ka lidojuma augstākais skaits ir tieši šādā brīdī. Jā, ka cenšas tepat laikā sadalīt šos lidojumu pienākumus vienādi pa visu gadu, bet tas ir ārkārtīgi grūti ņemot vērā, kādas ir šīs e, brīvdienu tendences, un to grūti izdarīt arī no mēnesis uz mēnesi. Lai resinātu vasaras e, pieaugušo aktivitāti, nāks rīkot vairāk lidojumus dienā, un nav nekādu citu izēju, kā uzsākt e, reisu sagri no rīta, e, agrāk nekā tas normāli paredzēts. Ja, ka pārvadā Eiropas turistus uz jebkuru galamērķi, kur viņi vēlas doties, tāpēc mēs lidojam uz ļoti daudzām un dažādām vietām. Lielākoties brīvdienu galamērķi tiek eh, apkalpot vienu vai divas reizes nedēļā ekonomiskajā klasē ar vienu lidmašīnu. Eh, šeit tiek izmantotas eh, lidmašīnas no viena konkrēta izējas punkta bet ja tas, eh, ja tas tiktu izveikts ar vairākiem reisiem, tad tas rast, radītu grūtības eh, patērētējiem. Aka pārvedātāji var pārvedāt eh, klientus tikai par tādu cenu, kas, protams, viņiem atmaksājas. Biznesa modelis, ko izmanto lielākoties pārvedātāji, pamatojas uz ekonomikas un biznesa klases modeļiem, un, bet brīvdienu ceļojumiem tas parasti nav atbilstīgi. Bri, biļetes cena uz turismu galamērķiem parasti atmaksājas tikai tad, ja ir pilns reis, nu, ja ne pilnīgi pilns reis, vismaz gandrīz pilns reizes, un tāpēc jāka ļoti plaši izmanto šīs eh, mazās eh, lidmašīnas. Neskatoties uz eh, mūsu operāciju pieredzi, šie jauniem noteikumi neļaus šādā veidā turpināt rīkoties ekonomikas, ekonomikas, ekonomikas klasē. Jāka atzinīgi vērtē to, ka prasības pakalpojumiem tiek iekļauti pakalpojumu definīcijās un nevis īstenošanas noteikumos pašos. Tādējādi varēsim nākotnē tālāk ņemt vērā zinātnisku spētījumu. 60% no visiem jāka lidojumiem naks, naktī ir ilgāk par 10 stundām, un tos nevarēs vairs tagad da, palaist tad, ja tiek piemērot šis desmit stundu maksimālā lidojuma ierobežojums, kā tas paredzēts jaunajos noteikumos, atzīmējiet, ka šie lidojumi ir ar nelielām lidmašīnām un tāpēc to uh, apkalpi nevar palīdz, palielināt par cilvēku skaitu, tāpēc, ka tāpat jau šie, šo vietu nav daudz lidmašīnās. Uh, Secinājumā var teikt, ka ja, ka pārvadājumi nevarēs, oper, nevarēs operēt, ja tiks noteikti papildus limiti. Un jāsaka, šos lidojumus nevarēs pārņemt kādi citi avio operatori. Līdz ar to šie lidojumi vienkārši nenotiks. Un te nerunājam tomēr tikai par mums, gal galā mēs vēlētos, lai transporta un turismas komiteja pavisam nopietni apsvērtu to ietekmi, ko šie ierosinātie lidojuma laika ierobežojumi jaunie limiti, eh, du, piemēram, radīs tādiem reģioniem kā Grieķijas salām, Kanārijas salām, ja šos eh, reģionus vairs nevarēsim apkalpot ar eh, šiem reisiem. Tāpēc mēs gribētu, lai šie drošības e, noteikumi tiek apspriesti. Mēs saprotam, ka bija ļoti plašs apsprēdes, kā arī konsultācijas, un tas ir pilnīgi obligāti. Kā priekšādātājs jās e, konsultatīvajā komitejā es varu tikai un vienīgi atbalstīt šo rezultātu. Un lai arī e, mūsu asociācijā esošie pārvadātāji nevar īstenot jaunus pakalpojumus. Mēs tomēr atbalstam ESA priekšlikumu tādā formā, kā tas ir šobrīd, bet zemākus limitus nav iespējams noteikt. Tāpēc mēs ceram, ka jāka galu galā šos drošības noteikumus noteiks tādā versijā, kā tos ierosinājusi EASA. Mēs ceram, ka jūs kā komiteja ļoti uzmanīgi izvērtēsiet šos zinātniskos pētījumus, kā arī ekonomisko ietekmi ne tikai uz aviāciju, bet arī dzen uz brīvdienu un ceļojumu organizēšanas industriju kopumā, pirms jūs pieņemsiet uh, informētu lēmumu. Paldies par uzmanību! Thank you, Mr. Moisen. Now Paldies, tālāk arotbiedrību pārstāvi. Elizabete Čika pirmā, viņa ir no ITF, jo Eiropas transporta darba ņēmēja federācijas. Good afternoon, ladies and Labu pēcpusdienu visiem dāmas un kungi, godātie deputāti. Gribu pateikties Simpsonu kungam par to, ka viņš uzaicināja mūsu organizāciju piedalīties šai uzklausīšanā par lidojuma laika ierobežojumiem. Mans vārds ir Elizabeta Kika, es esmu strādājusi lidojuma ekipāžā 26 gadus, Alitalija, un es esmu arī ekipāžas komitejas locekle, kas pārstāv tūkstošiem eh, ekipāžu visā Eiropā. Tāpēc tālāk pāriešu tieši pie E, pašreizējā temata. Uzlabojumi pašreizējos noteikumos ir paredzēti, un mēs domājam, ka tie ir jāiestrādā gala regulā. Mēs gribētu, lai šie uzlabojumi patiešām arī parādātos. Lūk, jūs redzat, kādi ir tie punkti, kas noved pie labākas drošības visāda veida e, elementi, kas saistīti ar darba grafikiem, uh, ar eh, atpūtu lidojuma laikā, ar rezerves lidmašīnām, eh, kavējuma atskaitēm un tā tālāk. Eiropas kabīnes ekipāžām un pilotiem šie visi noteikumi ir ārkārtīgi svarīgi. Un ja šie uzlabojumi netiks iestrādāt regulā, tad tādā gadījumā mēs uzskatām, mm, tiks, eh, tas novedīs pie noguruma un attiecīgi pie negadījumiem. Viena no galvenajām mūsu bažām ir šie rezervas, pas, eh, rezervas eh, pasākumi jeb dežūrs. Te nu jūs redzat jūs priekšā, ka saskaņā ar pašreizējo regulu ekipāžas būs rezervē līdz 16 stundām jeb dežūras stundām, pēc tam viņas var aicināt strādāt lidojumu, lidojumā līdz 20. 22 stundām. Tas vēl 16 stundas. Tas nozīmē, ka kopējais nomoda laiks ir 22 stundas. Tas nav at, atbilstīgi. Tātad dežūras laiks pagarinās un pagarinās arī e, darba laiks. Tam nav nekāda veida zinātniska pamatojuma. Komisijas priekšlikumā nav piemērot nekāda veida griesti Arī ASV ir regulējums eh, ar ierobežojumu 16 stundas turklāt laikā no 23 līdz 7 no rīta. Dežūras laiks neskaitās kā samazinājums no lidojuma pienākumu laika samazinājuma, jo tas, papildi, jo tas tikai papildina kabīnes nogurumu. Šobrīd pastāv tendence izmantot eh, dežūras laiku, lai izmantot to cita veida nolūkiem, nevis eh, tikai mazinātu nogurumu ir vienmēr tādi avio pārvadātāji, kas eksploatē e, ekipāžu līdz pēdējiem limitiem. Pastāv zināms laiks, ko cilvēks var pamanīt nomodā un tāpat laikā spēt rēģēt uz noteikumiem. Nevar 16 e, stundas diennaktī ir zinātnes ieteikums, un tad ir jābūt 8 stundu miegam. Jo pēc, 8, pēc vair, vairāk 18 stundu nomoda lēmumi tiek, e, netiek pieņemti tikpat e, normālā kārtībā kā pirms tam. ETF uzskata, ka komisijas priekšlikums nav pamatots uz zinātniskiem Eh, pierādījumiem, tas nav operatīvs un nav izskaidrojošs. Un tieši tāpēc tam visam būs sociāli sekas uz ekipāžu, uz pilotiem, un rezultātā, protams, palināsies nogurums, kā arī mazināsies lidojuma drošība. Galvenais jautājums dežūras jomos ir tas, ka šī dežūra nav iepriekš paredzama, un pilotu un ekipāža eh, nevar normāli izgulēties. Zināsme pierāda, ka, pierāda, ka dežūras laikā eh, miegs nav tas pats kā normāls miegs. Un ekipāžas ar ilgu pieredzi var ļoti labi pastāstīt jums, kā šāda veida pārtraukts, ierobežots miegs var ietekmēt lēmumu pieņemšanas kapacitāti un radīt nogurumu tas var arī negatīvi ietav, ietekmēt garīgo veselību un radīt depresiju. Mūsu profesija ir gan, me, gan, men, gan garīgi, gan fiziski sarežģīta un nogurdinoša. Un mums ir jābūt gataviem jebkāda veida scenārijiem. Pasažieri nesaprot, ka ekipāža un drošības pakalp, jāsniedz drošības pakalpojumi visās jomās, gan ātrajā palīdzība, gan ugunsdzēsības un, pakalp, un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc komisija e, ierosina kaut ko pilnīgi nepieņemamu, jo tā pamatā nav zinātniski plānu un tas nav normāli. Seši, e, sešas stundas e, posms nav pietiekams. Cik liela elastība tad būtu jāpiemēro, lai uzlabotu drošību? Jābūt regulājam naktsmieram. Ja vēlamies, lai ekipāža ir darboties gatava un uzmanīga un tāpēc uzskatām, lai komisija izpild savus iepriekš dotos solījumus, un arī Eiropas parlamenta deputāti pārliecinās, ka šīs paraugu prakses pārstāv un zinātniskā pētījuma rezultāti tiek iestrādāti regulā, lai nodrošinātu augstu drošību. Ir nepieciešams iesta, iesaistīt arī, eh, iekļaut arī saistošu drošības klauzulu eh, šajā eh, pasākumā, un citādi šie regulē būs ļoti negatīvas sociāls seks, kas vēl nav izvērtēts. Šī ir lieliska iespēja regulu pamatot uz zinātniskiem pierādījumiem un paraugu praksi. Deputātu ziņā ir iebilst pret to, ka komisijas priekšlikums nav atbilstīgs. Paldies! Tagad došu vārdu Džonam Holam, kurš ir ECA valdes eh, loceklis. Eiropas uh, gaisa kuģa apkalpas asociācija. Paldies, priekšsādātāji, godāmie deputāti. Mani sauc uh, Džons Horns, es esmu pilots lielā AS, uh, Britu avio kompānijā, kas uh, ir uh, lidojis ar Airbus uh, gaisa kuģiem īsās un tālās distancēs. Pilotu vārdā, kas uh, lido Eiropā. Es vēlētos jums pateikties par to, ka ļaujat mums uh, paskaidrot mūsu bažas par drošību, kas saistās ar jauno priekšlikumu komplektu. Runājot, uh, es runāju kā pieredzējis uh, pilots, un šeit jūs redzat, gribēju atgādināt, ka tad, kad cilvēki runā par tehniskām detaļām, abstraktiem skaitļiem un koncepcijām, šeit jūs redzat, kas notiek reālajā pasaulē. Divi piloti ļoti bieži sliktos apstākļos vai tehniskiem defektiem nosēdina lidmašīnu. Paturiet to acu priekšā. Kāpēc mēs esam šeit? Tāpēc, ka mums ir nepieciešama jūsu palīdzība, jūsu kā Eiropas demokrātisku pārstāvi palīdzība. Mēs vienmēr esam atbalstījuši harmonizācijas eh, un sta standartizētu noteikumu noteikšanu, tomēr šis eh, priekšlikums neatbilst augstiem standartiem. Tas neņem vērā daudzus zinātniskus pierādījumus un principā ignorē juridisko šī parlamenta instrukciju vai prasību izmantot, izveidot eh, šos noteikumus, ņemot vērā zinātnes noteikumus. Mēs uzskatām, ka tas ir nepieņemami. Ja tiek pārkāpti zinātnieku ieteikumi, kā var nodrošināt drošību? Ja, eh, es, ja parlaments neiejauksies tagad, nodrošinot politisko virzību un līderību, tad eh, tiks pārvarēta pēdējā pretestība un šī priekšlikums tiks ātri apstiprināta. Es uh, vairāk kārt ir sniegusi savu viedokli par pasūtītajiem zinātniskajiem atzinumiem. Pirmais uh, ziņojums uh, netika ņemts vērā, un tagad uh, Eiropas transporta drošības padome arī veic savu izpēti par, kā arī seši svarīgākie noguruma pētnieki Eiropā uh, arī uzskata, ka priekšlikums ir nepareizs. Zinātnieki regulāri apstiprina, ka ir jāpasargā darbinieki no daudziem pienākumiem, kas traucē miegu, jānodrošina, jāaizsargā pret uh, vairākiem lidojumiem vienas maiņas laikā, kā arī jānodrošina atpūta saskaņā ar zinātnes, uh, kā arī Tas, ka zinātne ne, nesaka, ka lidojuma laikā atpūta ir pietiekama. Šis nav tikai abstrakts uh, komentārs. Jūs redzat, uh, ko šie skaitļi nozīmē pilotiem reālajā pasaulē. Un ko tad uh, zinātnieku ieteikumi saka par lidošanu naktī? Citēšu ETSC ziņojumu, kurā un Eiropas vadošos uh, noguruma zinātniekus. Vairāki zinātnes, uh, zinātniski pētījumi, kurus pasūtījusi EASA pēdējo gadu laikā, ir secinājuši, ka FDP uh, eh, apkalpes minimumu nedrīkstētu pārsniegt desmit stundas naktī. Tas ir drošas darbības galējā robeža. Bet šis priekšlikums tikai palielina iespēju uh, lidot ilgāk nekā desmit uh, stundas. ESA ir turpinājis ignorēt uh, ikvienas, ikviena pasūtītā pētījuma datus. Kāpēc? Mēs jau runājām par gaidīšanas režīmā pavadīto laiku. Pastāstīšu to īsumā. Šis priekšlikums ir sarežģīts un sarežģīti izmantojams. Uh, ir jā, jāpiezemējas lidmašīnai pēc eh, darba dienas, kas ilgas 22 stundas. Un mēs aicinām uz uh, elastīgu risinājumu noteikt uh, lidošanas un gaidīšanas laika ierobežojumu 18 stundu apjomā, jo pretējā gadījumā, uh, kā gan mēs droši varēsim paļauties uz uh, pilotiem. Šis, uh, droš, šis priekšlikums būs uh, EASA mēģina panākt striktu harmonizāciju, bet eh, dažās dalībvalstīs tas nozīmē drošības samazināšanos. Valstīm ir iz, tiesības izvēlēties augstāku drošības līgumu. Un ja šāds uh, priekšlikums, eh, kas ir juridiski saistošs, netiks apstiprināts, šī izvēle atkritīs. Šīs priekšlikums neatbilst zinātnes un medicīnas uh, datiem. Nepieciešams uh, noteikti aizsardzība pret vairākiem, uh, pret vairākiem agriem lidojumiem viens mājas laikā, noteikti galējo robežu 18 stundas gaidīšanas un lidošanas režīmā, kā arī ierobežot nakts lidojums līdz 10 stundām. Ir nepieciešams arī nepārprotams, nepār, protams, formulējumu juridiski saistošos pantos. Bez uh, ES līderības šajā jautājumā mēs uh, cietīsim neveiksmi. Tālāk došu vārdu Nacionālajai drošības iestādēji. Katrīnai Džonsai. Thank you for inviting me here today to outline. Paldies to, ka esat uh, ielūgus man šeit pastāstīt uh, apvienotās karalistas nacionālās drošības iestādes eh, viedokli par lidojuma laikiem. Es nekomentēšu tos eh, atzinumus, kas ir publicēti pagājušā gada oktobrī. Apvienotajai karalistei drošība ir eh, šīs iestādes darba pamatā, un mēs ļoti rūpīgi un ļoti uh, nopietni uztveram savus pienākumus, un mēs ticam, ka piedāvātais pasākumu komplekss saglabās augsto drošības līmeni apvienotajā karalistē un uzlabos to Eiropā. CA bija ļoti aktīva noteikuma izstrādes grupas dalībniece. Uh, un tas mums ļāva iesaistīties kā neatkarīgai organizācijai priekšlikuma sagatavošanas dažādos posmos un sniegt savu komentāru. Uz risku balstīta pieeja, kuru izmantoja EASI, izstrādājot priekšlikumus, kurus atbalstīja uh, CAA. Grupā ietilpa pārstāvi no visām būtiskākajām iesaistītajām pusēm, kas apkopē zinātnisko in, zinātnes atzinumus. CSA izteica uh, priekšlikumus par noteikumiem un tika iesaistīta arī lēmumu pieņemšana, lēmuma projekta izstrādē. Ir svarīgi atzīt, ka nogurums uh, būtiski uh, ietekmē dažādus faktors, un tāpēc juridiski ierobežojumi vien nevar atrisināt visus riskus, kas saistīti ar nogurumu ikdienas eh, robežas ir, ierobežojumi ir svarīgi, bet tas ir jāskata kontekstā arī ar eh, vispārējo darba slogu. Tas eh, būtiski ietekmē noguruma uzkrāšanos. Tas ir atkarīgs arī no tā, kāda pasākumu, kāds būs pasākumu kopums, lai cīnītos pret kopējo nogurumu. Pašlaik prasībās nav nekas teikts par juridiski saistošiem noteikumiem operatoriem nodrošināt uh, nogurumu mazināšanas pasākums. Bet pašlaik priekšlikums pārēdz šāds noteikums, kas balstīti uz rezultātiem. Operatoram ir jābūt spējīgam pierādīt, ka tas uh, saprot ar nogurumu saistītos riskus uh, savas uh, operatīvās darbības kontekstā, un tam ir jābūt spējīgam pierādīt, kā tas pārvalda šos riskus, kāda ir eh, operatora specifiskā atbildība un eh, kopējā riska pārvaldības, eh, kopējā riska pārvaldība. Tas ļaus pāries uz uzraudzību, kas balstās uz rezultātiem operatīvā kontekstā. Un te mēs redzam visi ievērojamāko potenciālu drošības uzlabošanai CA ir eh, aktīvi, uzņēm, aktīvi apņēmusies sadarboties ar ESAS, lai īstenotu drošības noteikumus, un mēs atbalstam to, kas eh, tiek piedāvāts pašreizējā regulā, proti veikt eh, priekšlikuma efektivitātes pārskatīšanu balskat, balstoties uz operatīviem datiem. CA turēs aģentūru pie vārda saprotot šīs regulas eh, darbību, saprast šīs regulas darbību operatīvā kontekstā ir ārkārtīgi svarīgs solis, lai nodrošinātu Eiropas um, aviācijas drošības plāna izpildi. Vasarā CAA kā neatkarīgs regulators eh, pārskatīja atzinuma visus elementus, vērtēja pasākumu kopumu un Mm, ir apņēmusies uh, sakot, kā, deputā, uh, kā operatori ievēro noteiktās prasības. Tas būs pastāvīgs uzlabojuma process, un mēs a, uh, esam apņēmušies arī turpmāk būt aktīvs EASA partneris, lai uzlabotu Eiropas aviācijas drošību. Paldies! Paldies, Džonsas kundze! Tagad došu vārdu Aleksandram Gundelam, modrības eh, pārvaldības ekspertam, kurš ir bijušais eh, vecākais zinātnieks DLR institūtā, kas nodarbojas ar eh, aero un kosmosa tāpas medicīnu. Paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi. Savā runā es pieskāršos četrām lietām. Vispirms, uh, paskaidrošu, kā EASA izmantojusi zinātnieku palīdzību, kādas zinātniekiem ir bāžas, un noslēgumā paskaidrošu par nogurumu pārvaldības nozīmi. Zinātnieku iesaiste, proti miega zinātnieku, chronobiologu un noguruma ekspertu Piesaiste notika divos uh, posmos - 2008. un 2011. gadā tika izveidots konsensa ziņojums, kur sagatavoja desmit vadoši Eiropas zinātnieki, kas atbildēja uz konkrētiem jāsa jautājumiem. Ziņojums uh, palika bez ievērības un uh, ne, neizraisīja dialogu ar zinātni, zinātnes pārstāvjiem un EASA. Otrajā, otrajā piegājienā EASA uzrunāja trīs zinātniekus, eh, kuri tika izvēlēti stingrā atlases eh, procedūrā. Un eh, viņu ziņojumi tika pārunāti konsultatīvajā grupā kopsavilkums tika publiskots kopējā atbildes dokumentā, bet uh, arī tas neradīja nekādus papildu kontaktus starp ASA un zinātniekiem. EASA atteicās no zinātnieku palīdzības visu zinātnisko avotu kopējā novērtējumā. Es gribētu tagad pastāstīt, kādas ir divas galvenās bāžas saistībā ar lidojumu laiku ierobežojumu. Nakts lidojumi rada augstu noguruma pakāpi, tāpēc zinātnieki piekrīt tam, ka eh, laikā no 17 līdz 5 eh, rītā ir jāierobežo lidojuma laiks 10 eh, stundu apjomā. Uh, EASA šeit paredz 11 stundas. 10 stundas balstās uz Vācijas Aerospace Center pieredzi 19 gadu laikā un NASA memorandu. Ja jūs nobalsosiet par šī brīža priekšlikumu, tad jūs uh, ziniet, ka esat uh, balsojuši pret ekspertu viedokli un atzinumu. Vēl vienas bāžas, par kurām es gribētu izteikties, ir saistīts ar nedaudz sarežģītāku lietu, proti par, paliel, par palielināts apkāpes eh, ilgāku darbības laiku, piemēram, ja tad, ja ir trīs piloti. Tiek uzskatīts, ka viņi piloti lidojuma laikā varēs izgulēties. Tomēr jāteic, ka piloti kopsumā guļ aptuveni tikai 25% no tā laika, ko viņi pavada lidojumā, un ja tiek uh, pagarināti lidojuma laiki par trim stundām, tas nozīmē, ka lidojuma laiks būtu 11 līdz 13 stundas dienā. Atzinumā ir paredzēti 16 uh, stundas, bet uh, tam nav zinātniska pamatojuma. Uh, tika uh, ievērojama stu, darba stundu pagarināšana nevis uh, gultās, bet pasažieru sēdekļos uh, nozīmēs to, ka vēlāk šīs pilotu guļvietas tiks uh, vispār likvidētas gaisa kuģos. Tāpēc ja, ir jāizmanto jau pašlaik uh, spēkā esošā drošības uh, pārvaldības sistēma, uh, jo ir eh, skaidri pierādījumi tam, ka noguruma pārvaldības uh, programmas palīdz samazināt nogurumu. Un tas būtu jāparedz obligāts visiem operatoriem. Tikai dažās atsevišķās uh, situācijās uh, esot nepieciešama dero, noguruma pārvaldības sistēma tomēr. Tas ir pretrunā ar esošo situāciju. Paldies par uzmanību! Thank you, Dr. Gundel. No. Paldies, uh, doktor Gundel, un tagad Eiropas uh, drošības iestādes uh, viedokli paudīs Kluzokungs. Uh, Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, es gribētu vispirms runāt vispār kopumā par aviācijas drošību un tendencēm. Pašreizējā negadī, pašreizējais negadījumu skaits uh, ar viens samazinās uh, komerciālajā administrācijā un uh, Patiesībā tas šobrīd ir viena trešdaļa salīdzinot ar uh, pēdējo iepriekšējo desmit gadu periodu. Aviācijas uh, regulējums nodrošina drošību un aģentūra šo drošības līmeni paaugstina un padara ilgtspējīgu. Tagad jautājums par apkalpes noguruma ietekmi uz aviācijas drošību. Pētējot, pētējot pēdējo gadu negadījumus, mēs uh, konstatējām, ka ir divi šādi negadījumi bijuši un trīs bojā gājušie ir šādos gadījumos. Vienā gadījumā lidojuma laiks bija pārsniegts par trim stundām un otrā gadījumā apkalp neievēroja minimālo atpūtas laika prasību. Tas pēc var teikt, ka normu ievērošana ir ļoti svarīga cīnoties pret nogurumu. Pētot negad, gadījumus ārpus Eiropas, piemēram, ASV, Kolganī negadījumu 2009. gada februārī, arī šeit bija runa par drošības prasību pārkāpumiem. Šobrīd drošības jautājumi ir augsti harmonizēti Eiropas Savienībā kopš 2008. gada. Ne Eiropas komisija, ne aģentūra nav saņēmuši nekādu uh, negatīvu reakciju no šo no, par šo normu ieviešanu dalību valstīs. Un tomēr mēs strādājam pie turpmākas drošības prasību uzlabošanas, un tādēļ esam nākuši klajā ar priekšlikumu komisijai, iekļaujot 30 uzlabojumus drošības jomā. Mēs balstamies aģentūrā uz zinātniskiem atzinumiem, esam uh, pasūtījuši 50 pētījumus, esam iesaistījuši trīs neatkarīgus zinātniekus darbā pie regulas projekta. Mēs uh, balstamies uz zinātnieku rekomendācijām. Sadarbība ar zinātniekiem bija ļoti uh, liederīga un produktīva un palīdzēja mums samazināt uh, lidojuma periodu naktī par 45 minūtēm, agrās rīt stundās par vienu stundu un pārēdz piecas atpūtas dienas, ja ir uh, laik, liela laika starpība un uh, Eh, atpūtas laika mēnesī ir pagarināts par, eh, par 12 stundām nedēļā. Un eh, darba laiks naktī tiek ierobežots uz desmit stundām. Viss šīs rekomendācijas balstās uz zinātniskiem pētījumiem, kas ir veikti 90. gados čārter lidojumos starp Indonēziju un Saudarābiju svētceļojumu periodu laikā. Tomēr šī pētījuma aptvērums bija ļoti ierobežots un tādēļ no tā nevarēja izdarīt visaptverošus secinājumus. Otrām kārtām svarīgs punkts - zinātniskie pētījumi parasti sniedz atbildi uz konkrētu uzdotu jautājumu, un atbildi ir atkarīgi no mm, tā, kā ir formulēts jautājums teiksim, ja jautā, kāds ir uh, optimālais lidojuma laiks naktī, bet, uh, piemēram, var pieņemt, ka uh, nogurums ir atkarīgs no darba laika ilguma. Tomēr zinātniskie pētījumi pierāda, ka tā tas nav. Nogurums ir saistīts arī no tā atpūta, cik uh, ir ilga atpūta dienā, uh, nedēļā, kāda ir kompensācija par agru izlidošanu vai vēlu ielidošanu un no citiem principiem. Un tādēļ jautājumi, ko mēs uzdevām ok, eh, mūsu ekspertiem, bija nevis kāds ir optimālais lidojuma laiks naktī, bet kā mazināt uh, nogurumu lidojuma laikā. Un mēs arī Eh, izmantojām vairāku zinātniskus pētījumus, lai īstenot visaptverošu pieju, un mūsu secinājums bija tāds, ka 11 stundu lidojuma ilgums naktī plus kompensācija par uh, lai, laika starpību plus uh, papildus atpūtas laiks plus um, aktīva noguruma Uh, apkarošanas uh, pasākumu īstenošana, uh, viss ir jāskata kompleksā. Un šie jautājumi jau ir atspoguļoti nacionālajā likumdošanā, un šeit normas ir daudzveidīgas. Tādēļ šie ierobežojumi ir no 6 stundām līdz 24 stundām atšķirīgās valstīs un tādēļ mūsu ierosinājums bija 8 stundas, kas ir uh, zemākā, tuvāk zemākajai robežai. Tātad 14 stundu kopējais uh, lidojuma ilgums var it kā novest pie 22 stundām kopīga uh, nomoda. Tā tika apgalvots, bet tā tas nevienmēr ir Jo, ja ir eh, cilvēks mājās dežūrā sešas stundas, tas nenozīmē, ka viņš noteikti ir nomodā. Un arī, ja, piemēram, šis dežūras laiks ir 24 stundas, tas jau nenozīmē, ka cilvēks visu laiku ir nomodā. Kas notiek gaidīšanas vai dežūras laikā? Un eh, tas eh, tika ņemts vērā pēdējā Uh, formulējumā, un šis jautājums tiks apspriests komitoloģijā 11. jūlijā. Mēs izmantojam arī divus pamatprincipus noguruma pārvaldījumā, tātad nodrošināt 8 stundu miega ilgumu um, apkalpas locekļiem un 18 stundas nomoda uh, laiku maksimāli prasīt kādi būs nākošie soļi aģentūrā pēc eh, noteikumu pieņemšanas. Kā jau tas tika teikts, aģentūra sāks apkopot datus par jauno noteikumu ieviešanu un veiks izvērtējumu trīs gadus pēc jauno noteikumu spēkā stāšanās. Mēs uzskatām, ka šīs datu apkopojums ir nepieciešams Eh, ka tas jāveic ir aģentūrai, dalību valstīm, aviolīnijām, arotbiedrībām. Visas iesaistītās puses tiks uzaicināts piedalīties šajā svarīgajā darbā, jo drošības uzlabojumus mēs varam nodrošināt tikai partneru sadarbībā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdājs, paldies, Kluzokungs. Un tagad došu vārdu deputātiem. Mrs. Meissner, Mrs. Lichtenberger, Mrs. Foster, Mr. Back, Mrs. Vernon, Mr. Kramer, Mr. Grosh. Anybody else? Vai vēl kāds vēlas uzstāties bez iepriekš nosauktajiem deputātiem? Savamā and Mr. Uģijas. Anybody else? Vai vēl kāds vēlas runāt? Nē. Nu, atkarīgs no jums, vai jūs vēlaties pieteikties vai nē, es jau jums neuzspiedīšu runāt, bet ja vēlaties, varat pieteikties. Labi, tā tad mums kopā ir 11 deputāti pieteikušies, debatēs katram būs divas minūtes. Gribu jums uzsvērt, ka manā darba kārtībā ir rakstīts jautājumi un atbildes. Tas nozīmē, ka deputātiem ir jāuzdod jautājumi. Tagad, Pirkar kungs, jums divas minūtes jautājumu uzdošanai. Paldies, priekšsādātāji. Tomēr no sākuma viens komentārs. Līdz šim lidojuma laiku es izmantoju, lai varētu tā netraucēti atlaisties krēslā un izgulēties vai arī gatavoties tam, kas uh, sakos pēc tam. Bet tagad noklausoties uh, visas uh, šīs runas, es nezinu, vai piloti attiecīgā kvalitātē var šo lidojumu laiku izmantot. Tomēr atgriežoties pie nopietniem jautājumiem, bija interesanti uzklausīt uh, šos uh, runātājus, jo mēs, uh, ne tikai es, bet arī daudzi, uh, Citi deputāti ir daudz runājuši ar aviācijas nozares pārstāvjiem un uh, izskanēja trīs galvenās problēmas, proti desmit stundas lidojuma laiks naktīs, jo mēs zinām, ka mm, ne visas stundas ir tiešām jāpavada dienas tā tālāk problēma starp uh, kombināciju uh, ga, mm, rezerves režīms un lidojuma režīms kad es gatavojos, eh, kad es uzsāku savu maiņu, tad es eh, īpaši tur neguļu, bet eh, es astoņas stundas esmu nomodā un pēc tam man vēl arī jālido. Un ļoti bieži realitātē tas tā arī notiek. Un galu galā mēs nonākam pie šīm 22 stundām. Ir grūti iedomāties eh, to attiecīgos eh, nos, no, nosacījumos. Tālāk mans jautājums komisijai. Kā komisija izstrādā priekšlikumu, ja mums visi pieejamie zinātniskie pētījumi rāda, ka desmit stundas naktī aktīvais eh, darba laiks un gatavības laiks var de, var tikt veikts tikai tad, ja ir 16 eh, vai 18 stundas kopumā. Kāpēc tā? Labi, deputāti, jautājums tikai jautājums. Elkadrolīkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs jau šobrīd nepieņemsim uh, nekādu viedokli, nav jau arī nekādu konkrētu priekšlikumu, bet balstoties uz uh, šiem uh, priekšlikumiem, ko mums apsolīja Čikas kundze no komisijas, mēs uh, uh, skatāmies, kas tad vispār būtu pieņemams un kas ne. Pirmais jautājums Baldvina kungam. Uh, vai nav šeit kāds uh, sajukums, tā tad viņš teica, ka nedrīkst būt sajukums starp drošības jautājumiem un sociāliem jautājumiem, un jautājums, vai primārie nebūs kolektīvie līgumi. Uh, otrs jautājums Kluzo kungam. Jūs likāt akcentu uz to, ka pat ja mēs vienotos par jauniem noteikumiem, tad uh, tomēr uh, tūlīt būs analīzes periods, bet nevis uzreiz, bet tikai pēc trim gadiem attiecībā uz šiem jauniem uh, noteikumiem. Jautājums, kādā veidā šis, note, šis pētījums uh, notiks, vai tas būs ziņojums, ko apspriedīs ar Eiropas parlaments vai kā citādāk, kā esat paredzējuši īstenot viedokļu apmaiņu ilgtermiņā. Un pēdējais jautājums Džonsas kundzei. Neko nedzirdēju par uh, šo pētījumu zinātnisko raksturu. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par maksimālo darba uh, ilgumu un par darbu naktī eh, maksimāli desmit stundas. Kāda ir jūsu analīze? Jā, paldies priekšsādētāji, paldies arī runātājiem. Diemžēl es ierados ar nelielu nokavēšanos, bet eh, dzirdēju tos, eh, kurus, kuri uzstājās pēc manas ierašanās. Man ir jautājums Džonsas kundzei. Es pareizi sapratu, jūs teicāt, ka pašlaik nav nekādu pienākumu ieplānot ikdienas uh, eh, ierobežojumus lidojuma plānā. Vai jūs domājat, ka tas uh, kaut ko tiešām labos? Ja es pareizi sapratu, ka tas uzlabotu, ja būtu šāds pienākums, pašlaik uh, vēl nav pienākuma ieplānot noslodzes. Tālāk Gundelis, Gundeļa kungam jautājums, vai ir pareizi uh, vai es pareizi sapratu, ka tad, ja riska menedžments, eh, noguruma riska menedžments eh, tiktu paredzēts kā obligāts, vai tas uzlabot lidojumu drošību? Un eh, trešais jautājums Klizo kungam no EASA. Vai jūs domājat, ka negadījumi, labi, ka jūs tos pieminējāt un pateicāt, ka kāds ir tam iemesls vai, vai, vai to var atstāt tā novārtā, un otrais pētījums, kaut arī tas ir veikts ļoti konkrētos apstākļos, netika ņemts vērā. Es īsti to nesapratu, jo, manuprāt, ir diezgan vienalga, kurā vietā šis pētījums ir veikts, jo katra līdzsabiedrība taču nevar veikt regulāri šādas aptaujas un pētījumus. Lichtenbergers kundze divas minūtes, lūdzu. Jā, Man būtu daži jautājumi un galvenokārt Klizo kungam un Gundaļ kungam. Izskanēja eh, tas, ka jautājumi, kas tika uzdoti zinātniekiem, ir bijuši ārkārtīgi selektīvi un tādējādi ir radījuši nepareizu priekšstatu vai situācijas atspoguļojumu. Par to es labprāt eh, gribētu dzirdēt eh, precīzākas ziņas, jo tas izklausās ļoti interesanti. Otrkārt, šī gaidīšanas režīma un lidošanas režīma apvienošana. Ja tas e, iekļauj arī nakts lidojumus, vai tas iekļauj arī nakts lidojumus, tāpēc mans jautājums. Ja zinātnē ir pietiekams apjoms pierādījumu, kas runā par labu desmit stundām, kā jūs balstoties uz viena pētījuma rezultātiem, ja es pareizi sapratu, jūs piedāvājat 11 stundas, gribētu, lai jūs to paskaidrotu precīzāk. Un tas ir jautājums komisijai, Baldvina kungam. Kāpēc šis noteikums, ka dalība valstis nedrīkst paredzēt uh, tālākajos noteikums ir paslēpts preambulā, nevis uh, priekšlikuma normatīvajā daļā. Tas taču nevar būt uh, priekšlikuma autora nodoms visu nospiest līdz uh, sliktākajam līmenim. Tāpēc mans jautājums, kāpēc jūs, to, jūs tā darat savā priekšlikumā? Un uh, treškārt, uh, Man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka tad, ja mums ir zinātnes atziņas eh, dažādās jomās, ieskaitot arī veselības jomu, par to, ka lidojumi naktī, jeb eh, vispār darbs naktī un apvienojumā ar gaidīšanas režīmu rāda atšķirīgu dinamiku, nevis eh, tādu, kāds ir uh, ritmisks darba režīms eh, nedēļām ilgi vai mēnešiem, tad kāpēc tas netiek ņemts vērā? Es vienkārši to nesaprotu. Tie ir dati, kas ir redzami visos zinātniskajos eh, pētījumos. Fosters kundze, divas minūtes, lūdzu. Paldies! Es paldies kolēģiem, kas varēja šeit no nozara pierasties un runāt ar mums šodien. Nu, es izteikšu tādus novērojumus, tomēr priekšādātāju, nevis tikai jautājums. Nu, man par nožēlu jums priekšādātāju jāsaka, bet tas tieši komentāri man šķiet ļoti sarūktinoši. Man aizpratne ir tāda, ka trīs paga gadi pagājuši, kopš nozars pārstāvi sēdēja komitejā, uh, un tagad, lūk, viņi ir redušies šeit atkal, un tas ir tā, it kā nekas vispār nebūtu mainījies un nekas nebūtu noticis. Tad nu, man jāvaicā, kādas tad ir šīs sarunu vešanas prasmes, kas tad vispār norisinās, ka, ka viņš šoreiz ierodas atkal šeit, un lūk, saka, nekas nav ticis izdarīts, sēžot pie sarunu galda un tā tālāk. Ko tad viņi tur ir darījuši? Nu, tad jautājums lūk kāds. Man viedoklis ir tāds, vienmēr tiek runāts par uh, eh, kapību grieztiem 371 par šo Lielbritānijas schēmu, kas 25 gadus nu, lūk jau darbojas. Un vai tad kāds šeit arī no parlamenta zina, kas tad īsti šeit mēs runājam par lidojuma laika ierožu, ierobežojumiem? Nu, protams, ka jāsaka, visi šie lidojumi plāni tad tādā gadījumā, ja viss samazinātu uz desmit stundām, tad kā vispār mēs nonāksim līdz tādām vietām kā Austrālija vai čarterreis vai tā tālāk? Tas nav tik viennozīmīgi. Zinātnes eh, vārdā runājot, Kranfields universitāte Lielbritānijā un arī citas universitātes, tāpat kā arī dažāda veida gaisa spēku institūcijas, ir īstenojušas pētījumu pētījumus gadu, gadu laikiem. Tas nav nekas jauns. Kā tos visus var ignorēt? Kāpēc mūžīgi jā, jāpasūta kaut kādi jauni atkal pasūtījumi? Tāpēc mans viedoklis ir tāds, esmu priecīgi par to informāciju, ko mēs saņēmām no civilās uh, aviācijas aģentūras šodien, un es gribētu teikt, lūko, ņemot vērā ekipāžu sarotbiedrību darbu, Elizabete Lūk teica, piedzīvojas uh, nu, konkrētas problēmas. Lielbritānijas sarotbiedrības, jāsaka, ļoti ērti darbojas ar visiem šiem jautājumiem. Esmu tikusies arī ar viņu pārstāvjiem. Un cik tālu es saprotu, tad ir pāris jomas, uh, šis dežūrs, jeb gaidīšanas laiks un vēl viens, vēl citas lietas, kas ir jāskata, bet tas nav arotbiedrību sarunu jautājums, tas ir tīrs drošības un operatīvs jautājums. Un tāpēc tad, kad tiek runāts par to, ka kāds ir nodomā, nodu, nomodā vai nav nomodā, nē, tiek uh, plānots uh, pienākums vai nav pienākums. Es varu arī naktsvidu, pa, naktsvidu pavadīt nomodā. Nedrīkst tā vienkārši šādā veidā pasniegt, kas ir operatīvs darbs un kas nav operatīvs darbs. Priekšādātājs atvainojas, es gribu tomēr to pateikt. Es domāju, ka šeit ir vēl vajadzīgi tālāk paskaidrojumi, lai komitejas deputāti saprotu, par ko ir runa. Mēs taču vēlamies pieņemt konstruktīvu lēmumu, vai ne tā? Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji. Arī mani pārsteidza daži izteikumi, bet uh, drusku pretējā virzienā nekā mūsu kolēģi Fosteri. Man ir jautājums komisijai par gatavības režīmu. Kā jūs varat uh, gulēt pēc pasūtījuma? Es uh, nespēju tā darīt, un uh, kā jūs varat garantēt, ka vienlaikus uh, jūs guļat un esat uh, gatavs darbam? Kāpēc jūs. Uh, esat analizējuši negadījumus un neņem, neņemat vērā secinājumus. Te es gribēju pierā, atsaukties uz kolēģis uh, sacīto. Kāpēc jūs neņemat vērā pētījumu rezultātus un kāpēc neuzdat tos uh, svarīgos jautājumus, uh, uh, ko paši iepriekš uh, formulējāt? Kāpēc uh, jūs neņēmāt vērā zinātnieku ieteikumus, kā to skaidro Gundelkungs, un kāpēc uh, slavēt sociālo dialogu un izceļat to, ka uh, Eh, kā labu piemēru, kaut arī abas puses viena otru nesaprot jau gadiem ilgi. Lielas paldies! Mrs. Vano. Varnā kundze, divas minūtes. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Regula, kas tika pieņemta 2006. gadā, paredzēja, ka tiks veikti zinātniski un medicīniski pētījumi par mm, normām attiecībā uz ekipāžu un pilotiem. Jūs šeit piesaucāt uh, Gundelkungs zinātniskus pētījumus, ko aģentūra nav ņēmusi vērā. Vai mēs, kā deputāti, varētu kopumā iepazīties ar šo pētījumu un citiem papildu pētījumiem, lai mēs reāli varētu izvērtēt šos noteikumus balstoties uz datiem un to par ietekmi uz veselību un sociāliem jautājumiem un citiem jautājumiem, saskaņojot uh, tos ar mūsu Eiropas pilsoņu, gan pasažieru, gan arī strādājošo interesēm. Kramerkungs, 20 minūtes. Es uzskatu, ka ASA šodien vēlreiz pierādīja, ka to, ko jau teica revīzijas palāta, no visām organizācijām tā ir vismazāk spējīga pretoties lobbyistu, lobbyistu interesēm. Kāpēc jūs neatzīstat to, ko atzīst katrs otrais pilots, ka, kurš, kuri saka, ka lidojuma laikā ir eh, jau aizmiguši? Var priecāties, ja viņi vēl spēj veiksmīgi piezemēties un uh, ārsti saka pavisam skaidri, ka gatavības režīms ir darba laiks, un es negribētu, ka mani operē ārsts, kurš ir 36 stundas gaidījis šo operāciju, vai, piemēram, pilots, kurš ir 16 vai 18 vai 20 stundas pavadījis gaidīšanas režīmā. Tie ir tie jautājumi, par kuriem mums ir jādiskutē. Gal galā, protams, taču runa ir nauda, un skaidrs, avio kompānijas vēlas taisīt biznesu bet es jums varu teikt, ka 30 miljārdi eiro Eiropas uh, patērētāji katru gadu maksā uh, aviokompānijām, un uh, aviokompānijas savukārt nemaksā pievienotās vērtības nodokli par uh, degvielu transatlantiskajos lidojumos tālāk. Šī, šī, šis gaiss. Uh, indīgais gaiss, kas ir pilota kabīnais, par to taču runāts gadu gadiem. To, piemēram, atzina beidzot pat uh, VFR veselības ministrs. Es no viņa to pat negaidīju, bet jūs to nemaz šeit nepieminat. To, jūs par to nerunājat, un tāpēc uh, man uh, nāksies uh, pieņemt zināmu atzinumu par jūsu priekšlikumu. Uh, pasažieru drošība ir augstākā prioritāte ne tikai vārdos, bet arī darbos. Maikls, Maikl, nu es, negrib... Maikl, es, protams, negribēju jūs pārtraukt, bet jūs faktiski tik ļoti vērsāties prom no manis no priekšādātāja, ka jūs mikrofonā knapu varēs atdzirdēt. Bet, nu labi, tālāk šeit var pastāstīt, ka pie mums arī Francijas Nacionālā ceļu transporta pārstāvju delegācija šeit Viņus uzaicinājis Rikē kungs. Priecājamies jūs, kā delegācija šeit redzēt. Cerams, ka jums arī būs patīkam pēcpusdien šeit mūsu komitejā. Tālāk Groša kungs divas minūtes. Nu, varbūt tomēr priekšādātāja virzienā. Jā, paldies priekšsādātāji. Turēšos pie tā, ko jūs teicāt, proti uzdot jautājumus. Komentēt mēs varēsim vēlāk. Bet ievadā viens komentārs par Uh, kopumā par ekspertiem. Es tiešām gribētu, lai eksperti pasēdētu mūsu vietā un nonāktu pie skaidra viedokļa par to, ko mēs šodien dzirdējām jo vien, realitāte tika aprakstīta no vienas puses pilnīgi melnās krāsās, no otras pilnīgi gaišās, un tā nevar būt uh, patiesība. Ja es izmantoju pētījumu rezultātus, tad man, protams, uh, šiem pētījumiem ir jāpredz zināmi parametri, laiks, kad ir veikti šie pētījumi, un uh, E, citi parametri. Un tad e, šie pētījumi ir savstarpēji salīdzināmi. Vai izmantotie pētījumi balstās uz vienādiem parametriem, vai arī tie ir pētījumi, kas tika veikti īsā laikā, nelielos apjomos, kur tika salīdzināti dati ka, ar pētījumiem, kas veikti ilgā laika posmā. Tas pirmais jautājums. Otrais jautājums. Analizējot problēmu, e, tika pieminēts vairākas uh, lietas, un es gribētu zināt no tā, ko rāda pieredze, ir iespējams analizēt problēmas, kas izriet no darba un gaidīšanas laika. Tās problēmas, kas rodas uh, ar trūkumiem īstenojot likumdošanu vai kontroli, un treškārt problēmas, uh, no kurām ir mēģināts izvairīties. Un tas uh, nav vienkārši jautājums. Es nezinu, vai tad, ja kāds rītdien sāk darbu, kur nogurumam ir tik uh, svarīgs aspekts, vai tiek pārbaudīts arī viņa veselības stāvoklis, es, piemēram, varu iedomāties, ja es eh, nāk uz darbu un man ir jāstrādā 12 stundas, varbūt es esmu ļoti noguris, eh, tad es varbūt varēšu izturēt vēl mazāk nekā kāds, kurš var nostrādāt 14 stundas. Mr. Savama, two minutes, please. Nākamā runātāja divas minūtes. Thank you, Chairman, and, and thanks uh, to all. Savamā kungs, paldies, paldies arī visiem ekspertiem, Sarvamā kungs saka. Nu, varbūt tāds tomēr neliels tāds komentārs un tad jautājums. Tas tiešām ir, protams, mans viedoklis noformulēšu to pēc tam gan kā jautājumu. Avio pārvadātāja pasaule ir mainījusies dramatiski pēdējo gadu laikā. Tieši tāpat kā viss cits joms Nenoliedzams ir fakts, ka mēs dzīvojam ļoti nežēlīgā pasaulē, kur ļoti liela loma spēlē taupība un, un ietaupījumi. Es te nerunāju kā industrijas pārstāvs, bet, nu, es gribu tāpēc tagad noformulēt savu jautājumu lūk kā. Un tas jautājums ir jautājums EASA. Kāpēc? Jūs nenoformulējat skaidrus argumentus tādā pamatīgākā veidā attiecībā uz šiem ekspertu pētījumiem un viedokļiem par to vienkāršo faktu, ka ir zināms limits tam, cik daudz cilvēks var izdarīt, cik ilgi viņš var būt nomadā, ko viņš var izdarīt šādā prasīgā darbā. Es domāju, ka ir ārkārtīgi skumji, ka tas būs atkal tāds arotbiedrība jautājums ar tādu dramatizētu pieskaņu un tā tālāk. Jo es domāju, ka tas nav par to, te mēs runājam par drošību. Emocijas pie malas, mēs runājam par vienkāršu drošību. Kāpēc jūs nedot mums skaidru formulējumu, skaidru definīciju tam? Visi eksperti saka, ka lūk, ir tā, tik stundas. Un tāpēc ir vajadzīgs arī kopējais ierob, laika ierobežojums gan gaidīšanas, gan pienākumu laikam. Uh, Nu tad, jā, nākamais runātājs vēl divas minūtes. Grācija, prezidente, jau parto da un. Paldies, priekšsādātājs, saka Ugies kungs. Es gribu paturpināt to, ko Pirker kungs teica. Kad es ceļoju, es lidojumu laikā vai nu nu, atpūšos vai strādāju. Bet, kad es domāju par pilotiem, kam ir lidojuma laikā, tad acīm redzam jāatpūšas, tātad viņiem ir, viņi dodas ceļā kā piloti, kā darbinieki un atgriežas kā pasažieri. Bet ir taču arī šis atgriešanās lidojums. To uzskatīt par atpūtu, vai tas ir pareizi? Vai tas ir nogurdinošs šis atgriešanās periods? Es ne, nedomāju, ka to var uzskatīt par pilnvērtīgu atpūtu. Tas nav tā, nav tā pati atpūta, ko jūs pavadat mājās, ja jūs esat lidojumā, atgriešanās lidojumā šajā brīdī. Es domāju, ka te arī vajadzētu viedokli un ekspertiem. Paldies, nu un tad no manas puses arī trīs jautājumi. Divi jautājumi ikvienam no ekspertiem. Viens ir pavisam vienkārši jā vai nē jautājums. Un tas ir tāds, vai EASAS priekšlikumi kas, tiek no, kas tika nodot komisijai pēc jūsu prāta, e, nedroši un bīstami, tas ir pirmais, tātad jā vai nē, īsu atbildi, otram kārtām, kura opcija, kura izvēle jūsuprāt būtu tā labākā, ja jums būtu trīs izvēles iespējas - vecie, o, dar, operatīvie noteikumi vai jaunais jāsa priekšlikums, paturot prātā to, ko es teicu pašā sākumā, respektīvi, ja mēs šo noraidām, uh, priekšlikumu, tad tādā gadījumā atgriežamies pie status quo, pie pašreizējiem operatīvajiem noteikumiem, ESOPS. Un trešais jautājums. Ir Džonsas kundze, jūs nesmu īsti pārliecināts, kā tad tur bija, vai viedoklis, ko jūs tik daudz, daudz daļrunīgi mums sniedzāt par Lielbritānijas pa, e, jautājumiem, vai tam piekrīt citas nacionālās regulējošās struktūras. Un tātad Pirmais atbildēs aviosabiedrību pārstāvis, pēc tam būs um, arotbiedrība pārstāvis, tad Džonsas kundze un tā tālāk un tā joprojām. Un visbeidzot komisija. Tā tad. Trīs minūtes katram runātājam. Es zinu, ka tas nav daudz. Nu, bet jūs jau zinat. Jums jācenšas būt lakoniskiem. Vispirms došu vārdu Vincentam Devrojam. Trīs minūtes, lūdzu. Količeka kungs, vai jūs vēlties runāt? Jā, es gribēju gan sākumā, vai es nebiju uh, runātājs sarakstā. Man šķiet ignorēju šeit. Es ļoti atvainojos, jūs varat, protams, runāt un izteikties, bet, nu, parasti ir diezgan liederīgi, ja jūs par to informēt arī priekšsādātāju. Nu, man ir ļoti daudz un dažādas prasmes kā priekšādātājiem, bet, nu, prātus lasīt, domas lasīt, es vēl neprotu gan. Jā, nu man gan ir tikai divas rokas, kurām var māt jūs virzienā, saka Količik kungs, es jau to mēģināju. Nu varbūt nākamreiz mēģināšu pat ar kāju pamāt jūs virzienā, lai jūs to pamat. Ar ko jūs mājat, saka Simpon kungs, tā ir jūsu daļa. Jums ir vienkārši jā, jāpiesaist priekšādātāju uzmanību. Ho, ho jā, nu, ar šādu žestu jums pilnīgi noteikti tas būtu izdevies arī pirmīt, bet ja jūs vienkārši sēžat un nedarat neko, tad es nezinu, ka jūs gribat uzstāties. Jebkurā gadījumā šobrīd mums paliek jau tikai minūte 44. Nē, nekas, nekas. Nu, tā tad lūdzu. Paldies. Izmantošu šo iespēju un runāšu čehu valodā. Nē, esmu pilots. Bet jautājums par šo dežūras laiku un to, ka tas tiek aprēķināts un ieskaitīts kopējā darba laikā, ir jautājums, kas, protams, ir aktuāls ļoti daudzām profesijām un nozarēm. Un tāpēc man ir divi jautājumi. Kā tiek izvērtēts, eh, piemēram, cik ilgu laiku pārstāv nakts laiks šajā gadījumā? Nu, ir taču arī šis lidojums pāri laika zonām, vai ne tā? Un tas nozīmē, ka 24 stundu laikā var gadīties tā, ka jūs esat visu laiku piemēram, dienas gaismā vai vispār tikai tumsā? Un otrs jautājums, vai jums ir kāda tabula saraksti, kur būtu iespējams salīdzināt prasības, ar ko nākuši klajā dažādas nacionālās civilaviācijas um, struktūras, nu, piemēram, par darba laikiem, nedēļā, dienā uz desmit dienām, trīsdesmit dienām un tā tālāk un tā joprojām. Jo es apzinos, ka šie notikumi ir, noteikumi ir ļoti atšķirīgi dažādās dalību valstīs. Un kā jau es eh, teicu, esmu šos jautājumus pētījis iepriekš, esmu tie, par tiem apspriedies ar psihologiem, un jāsaka, neviens man nav varējis nekad skaidri un gaiši pateikt, kāds tad ir tas drošais darbības laiks. Nu, piemēram, eh, sauszemes transporta gadījumā ir bijuši tādi centieni ieviest kameras, lai sekot, piemēram, acu kustībā, lai redzētu, kad viņš ir nogurs, eh, kad šofers nogurs un spētu konstatēt to mirkli, kad, lūk, piemēram, šofers vai šai gadījumā pilots kabīnē ir nogurs. Vai jums ir bijuši līdzīgi pētījumi? Tātad, Devroja kungs, jums pirmajam vārds trīs minūtes. Paldies priekšādātāji! Pirmais jautājums, vai jāsas priekšlikums ir nedrošs un bīstams? Mūsu atbilde ir tāda, ka jāsa e priekšlikums ir ļoti drošs, tas ir striktāks kā pašreizējie noteikumi, kas jau ir droši. Un pamatojoties uz to faktu, ka avio līnijas jau šobrīd Eiropā ir ļoti drošas, tad līdz ar to es domāju, šis priekšlikums drošību nesamazinās. Lūk, pirmais jautājums, jā. Otrs jautājums, vai mēs dotu priekšroku veciem noteikumiem vai jāsa e noteikumiem? Uh, nu, ņemot vērā, ka Eiropā ir jāharmonizē noteikumi un jāveido viens noteikumu kopums kopējiem aviācijas tirgumu Eiropas pasažieriem, mēs pilnīgi noteikti dotu priekšlikumu EASA noteikumiem. Tīri operatīvi, finansiāli un arī no drošības viedokļa tas būtu vislabākais. Es nedomāju, ka būtu labi, ja es harmonizācija nenotiktu, un tad Eiropas pasažieriem būtu atkal dažādi noteikumi kopumi, jo mums taču jāpaturprāt arī tas, ka aviolīnijas jau vairs nav nacionālās aviolīnijas, tās ir Eiropas aviolīnijas pārsvarā vai pat starptautiskas eh, ārpus Eiropas. Tā tad ir vajadzīgs kopējs noteikums, eh, noteikumu daudzums. Tāds mans viedoklis, tāda man atbild. Paldies, Maisen kungs, tālāk. Priekšādētē paldies. Par pirmo jautājumu atbilde ir, vai jāsau priekšlikums ir nedrošs. Es savā prezentācijā tajā neiedziļinājos, jo man likās pilnīgi pašaprotam, ka šī EAS noteikuma izstrāde ir rezultējusies ar drošu noteikumu. Tātad tas ir tas, ko es vienkārši gribu pateikt. Jā, atbilde ir jā no manas puses. EAS priekšlikums ir drošs, tas ir drošāks kā iepriekšējie noteikumi. Un ja mums būtu izvēle, iespēja izvēlēties starp vecajiem operatīviem notikumiem un jauno EASA noteikumu kopumu, tad arī mūsu pieeja tīri no zinātniskās puses. Esmu inženieris pēc izglītības, un ja gribu ko nebūtu prezentēt, tad vēlos nākt klē ar kaut kādu analīzi un vispirms saņemt dažādu informāciju, skaidrs un tā tālāk. Un mana pirmā reakcija uz skaidriem ir tāda, ka tas ir slikts priešlikums nu, mēs visi tagad iesim bojā un tā tālāk. Nu jā, te varbūt ir tādi negatīvi elementi, bet tā kā esa priekšlikums nāk kā rezultāts trīs gadu darbam, kurā iesaistīts visas interesētas puses, arī ar man kamiņu, kas šeit, šeit man pa kreisi, arī viņi bija pie sarunu galda, un tāpēc mēs sakam jā e, esa priekšlikumam, tai ir drošāki, jo visi ja, visas interesētās puses sarunās piedalījās un tika ņemt vērā drošības pētījumu, un es gribētu atbildēt arī uz trešo jautājumu, bet, diemžēl, gan neesmu tā kundze, kurai šis jautājums tika uzdots. Paldies. Labi. Es, kā jau teicu, jums nav jāatbild tieši uz maniem jautājumiem. Čikas kundze, lūdzu. Eh, buonasera di nuovo. Allora io vorrei ehm... Paldies. Es tiešām labprāt vēl izteiktos. Izteikšos arī pavisam īsi. Kas attiecas uz priekšlikumu, vai tas ir drošs vai nē. Protams, jums ir jāsniedz šī atbilde, bet jūs prasījāt atbildēt uz jautājumu par EASA priekšlikumu sarežģītību. Gundela kungs uh, jau to teica. Šeit uh, trūks skaidru norāžu. Tālāk, ja mēs runājam par riskiem un uztveram nogurumu kā risku pasažieru drošībai, mūsu veselībai. Es uh, daudzus gadus esmu apkalpes uh, dalīb, dalībniece Stjuārte. Es varu teikt, ka tas ir stresains darbs, cilvēki tiešām kļūst slimi. Un daudzas avio kompānijas būtībā izmanto pers šo personālu kā vienreizējas lietošanas uh, priekšmetu, un uh, tad, kad uh, personāls vairs nespēja, tad uh, darba attiecības ar viņiem tiek pārtrauktas, cilvēki tiek atlaisti no darba līdz sabiedrībā un vairs nevar lidot tālāk, jo mums ir jābūt vesel, veseliem, mēs esam pakļauti veselības pārbautēm, un tā jau ir tā lielā problēma tas viss notiek uz veselības rēķina, un arī veselībai ir sava cena, tāpat kā, tāpat kā drošībai, tāpat kā avārijas uh, eh, izaisa durvju atvēršanai. Ja kāds uh, nervos pasažieris to izdara, mēs nevaram atļauties būt noguruši. Es uh, strādāju 26 gadus un strādāju arī tālajos lidojumos. Es tikai gribēju saprast, jūs sakāt, ka uh, E, asa priekšlikums pašlaik nav drošs un ir pat bīstams, ja? Vai jūs e, tā domājat? No, forse non è stata. Nē, nē, e, laikam, laikam no tulkojuma ne, nekļūta skaidrs. Tā es neteicu. Bet tas bija jautājums, kurš bija adresēts jums. Vai jūs varat atbildēt uz jautājumu? Questa proposta lei la deve. Jums eh, šis jautājums ir jāuzdod zinātniekiem. Tāda ir mana atbilde. Zinātnieki var pateikt, vai EASA priekšlikums ir drošs vai nē. Well, it doesn't answer my question. Mr. Horn. Labi, tas neatbildēs man jautājumu. Hola kungs. Um, thank you very much. Lielas paldies. Atbildēšu uz jūsu jautājumu pavisam īsi beigās. Vispirms es gribēju teikt, ka mēs kā piloti esam uh, balstījuši savu nostāju uz uh, zinātnes atziņām jau pašā procesa sākumā. Mēs daudzkārt esam risinājuši sarunas starp avio kompānijām darbiniekiem, tas nav darbojies, un es uh, cerēju, ka, lai ko viņi arī teiks, viņi vismaz ieklausīsies uh, to, ko saka eksperti, un iekļaus šos elementus sarunās. Tomēr, par spīti tam, uh, zinātnes uh, ieteikumiem. Atbildot uz, uh, atbildot vai asai par noguruma ekspertiem. Viņiem būtu jābūt tiem, kuri interpretē, vai kāds uh, pētījums ir vērtīgs un noderīgs uh, vai nē, nevis, ka to dara kaut kāda administratīvas personāls bez attiecīgām zināšanām. Es īsumā gribētu paskaidrot arī jautājumu par gaidīšanas laikiem, par būšanu rezervē. Daudzi jau iepriekš sacīja, ka tas nozīmē, ka jūs, tas nenozīmē to, ka jūs varat uh, Eh, mājās gulēt. Un tas ir eh, laiks, kad jūs varat eh, gaidīt zvanu jau no paša sākuma, un gandrīz 50% gadījumu šajā laikā jūs arī saņemat šos zvanus, tāpēc jums pilnībā ir jābūt atpūtušamies tajā laikā. Jūs nevarat pavadīt šo laiku guļot, ja jūs gribat kontrolēt, kas notiek rezerves laikā, tad principā jums ir jābūt nomodā. Uh, Atbildot uz eh, Brājana jautājumiem, vai EASA e, eh, priekšlikums ir drošs, tas iet tālāk nekā zinātnieki zinātnieku rekomendācijas par drošiem ierobežojumiem, lai nerastos nogurums. Mēs eh, dotu, ja jūs jautātu, vai mēs eh, izvēlamies eh, eselu šo sistēmu vai jauno EASA e priekšlikumu, tad tā ir, mm, tas parāda, cik būtiska ir mūsu problēma. Varbūt komisijas priekšlikumā ir zināmi elementi, kas ir labāki nekā šī brīža praksē, bet tā ir Eiropas, bet tā nav Eiropas regula. Pašlaik ir tāds kā ielāpu deķis ar dažādiem, dažādu valstu noteikumiem, un ja mēs salīdzinām šo noteikumu kombināciju, tad EASA priekšlikums ir slikts. To ir iespējams uzlabot, ir iespējams padarīt to drošāku, uh, ir iespējams uh, uzlabot komisijas uh, priekšlikumu, ņemot vērā mūsu bažas un tās bažas, ko pauž zinātnieki, un ja tas tiks izdarīts, tad EASA priekšlikums varētu būt pieņemams. Bez šādiem grozījumiem es domāju, ka uh, parlamenta iespējai pateikt nē, vajadzētu kļūt par tādu kā mudinājumu. Jones. Džonsas kundze. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I'll answer your question. Paldies, priekšsādātāji. Atbildēšu vispirms uz jūsu jautājumiem. Vai EASA priekšlikumi kopumā ir uh, nedroši? Manuprāt, jūs uzdevāt tādu jautājumu, un mans, man atbilde ir nē. Esošie noteikumi vai jaunais priekšlikums. Mēs uh, atbalstītu jauno priekšlikumu, ja tas tiktu pienācīgi īstenots, un mūsu uzskatam piekrīt uh, daudzas dalībvalstis, uh, dalībvalstīm par to būs jābalso. Es nevaru atbildēt uh, valstu vārdā, bet es varu atbildēt sava darba kontekstā. Šim jaunajam priekšlikumam ir diezgan liels atbalsts, bet, kā jau es teicu, es nevaru runāt dalībvalstu vārdām. Es eh, mēģinu atcerēties, jo jautājumu bija daudz. Tālāk par ierobežojumu darbam naktī. Tika daudz runāts par to, kas ir eh, nakts. Zinātnes eh, jēdzienos tas ir no, diviem, no deviņiem līdz pieciem rītā. Un, ja kāda apkāpe pārlido uh, nakts, uh, uh, kaut kādu zonu, kur ir nakts, un tas samazinās par 50 minūtēm. Mēs uzskatām, ka tas ir uzlabojums, un regula balstās uz zinātnes principiem. Viens no būtiskākajiem ir tas, ka lidojuma laika ierobežojums būs svarīgs, un uh, Tad, ja jaunā regula prasīs uh, šo pārvaldību, tad, ja ir desmit uh, stundu ierobežojums, tad, uh, ņemot vērā šī brīža apstākļus, es teiktu, ka to varbūt ir grūti izdarīt, bet tas tiek darīts, un mēs ļoti cieši sadarbojamies ar operatoriem šajā pārvaldībā. Būtībā mēs pat samazinām uh, šo laiku par 15 minūtēm diviem uh, salīdzināmiem divu sektoru lidojumiem. Es uh, neteiktu, ka mēs noteiktu ikdienas maksimālo darba laika ierobežojumu, bet mums ir jādod laiks uh, apkalpē arī uh, nonākt eh, dzīves vietā pēc eh, lidojuma. Tad viņiem ir 24 stundas brīvas. Un, eh, protams, ka mēs neuzskatīsim šo atpakaļ nokļūšanas laiku par atpūtu. I think, I think Šķiet, ka tas tad arī varētu būt viss. Liels paldies, Gondelkungs, trīs minūtes. Paldies. Pirmais jautājums bija par riska, eh, noguruma riska menedžmentu. Jā, tad, ja tas tiek pareizi darīts, tas uzlabo drošību. Otrais jautājums par EASA jautājumu eh, selektīvis, selektivitāti. Šie jautājumi ir publicēti kopā ar pētījumiem, tie ir izlasāmi, Jūs varat tiem piekļūt, nav nekāda problēma. Mēs arī brīnījāmies, kāpēc tiek uzdot tieši šādi jautājumi, nevis citi, bet gal galā jau tam nav nekādas liels uh, lomas. Vismaz uh, mēs tā uzskatām. Un uh, Grauša kungs gribēja zināt, uh, vai šie pētījumi ir salīdzināmi, ja es viņu pareizi sapratu. Es gribēju teikt, ka starp uh, as, laikā no 85. gada Līdz 95. Eh, gadam tika veikti plaši pētījumi, sadarbojoties Eiropai, Japānai, ASV, un līdz 95. gadam mēs uzskatījām, ka maksimālais lidojuma laiks ir jāierobežo līdz 10 stundām. Pēc 96. Eh, gada tika veikti pētījumi Anglijā, un tie padara es esmu mieklīgu. Pilotiem ir jāpiesakās, ja viņi uzskata, ka veselības stāvokļa dēļ nevarēs pilnībā droši veikt eh, savu mājiņu. Jensena kungs jautāja par atpūtu lidojuma laikā, šo position laiku. Tas nav atpūtas laiks. Tas, to tā nevar traktēt. Un priekšstādētā jūsu jautājums. Jūsu jautājumi bija ļoti pamatīgi, un mana audzināšana neļauj atbildēt uz uh, šādiem jautājumiem tikai pāris vārdos. Vai kopējā pakotne ir droša? varbūt uh, vienkārši, bet uh, jūs nopratīsiet. EASA noteikumi esošajā redakcijā varētu būt uzlabojumi. Mums ir daudz uh, priekšlikumu, kā tos uzlabot, bet tas nenozīmē, ka es tagadējos noteikumus uzskatu par labākiem nekā par veciem. Paldies! Thank you. Okay, next from EASA, Mr. Cluzo, three. Tālāk no EASAS Kluzo kungs, trīs minūtes. Paldies priekšsādātājiem. Es uh, galvenokārt atbildēšu uz Jānsena kunga jautājumiem, bet ceru, ka varbūt uh, izdosies atbildēt uz visiem. Uh, Tātad zinātniskais pētījums, ko veiks aģentūra trīs gadus pēc noteikuma spēkā stāšanās. Aģentūra sagatavos ziņojumu šī pētījuma noslēgumā, un aģentūras sagatavotais ziņojums tiks publicēts EASA mājaslapā. Tas būs pieejams publikai, deputātiem, un mēs tajā laikā labprāt at apspriedīsim ar jums šī ziņojuma rezultātus. Ja mēs uh, uzskatīsim, ka ir nepieciešama drošības uzlabojuma, mēs uh, sagatavosim vēl vienu darba grupu un piedāvāsim uh, uzlabojums noteikumos. Tālāk uzskanēja, izskanēja jautājums par negadījumu skaita samazināšanos un kāpēc mēs uh, savu ziņojumu esam balstījuši uz to. Mēs uh, joprojām turpinām uh, centienus uzlabot uh, aviācijas drošību. Bija jautājums arī par to, uh, vai ir svarīgi, kur ir veikts pētījums. Mūsu atbilde ir jā, jo, piemēram, ASV jūs varat uh, strādāt 14 stundas un pēc tam atpūsties tikai 10 stundas. Eiropā jūs strādājat 14 stundas un pēc tam atpūšaties 18, tāpēc uh, Kopsumā ASV darbs ir daudz nogurdinošāks nekā šeit, un ja jūs eh, veicat pētījumu, tad jūs nonākat pie atšķirīgiem rezultātiem ASV un Eiropā. Tālāk bija ziņojums par mobīlas ziņojumu. Aģentūra to publicēja 2009. gada janvārī. Kāpēc mēs uh, neesam pilnībā ņēmuši vērā ziņojuma rezultātus? Nezinu, vai es uh, būšu pilnīgi politiski korekts, bet uh, šis ziņojums nebija pilnīgi apmierinošs visos aspektos. Atsevišķas pētījuma daļas ASV bija veicis kāds uh, statistiķis, vispār nezinot aviācijas specifiku un veicot nepareizas korelācijas, izmantojot statistikas datus, uh, par kuriem viņam nebija nekādas izpratnes. Kāpēc? mēs uh, nepiesaistījām vairāk zinātnieku. Kā jau es teicu, zinātnieki tika iesaistīti, mēs tikāmies ar zinātniekiem trīs dienas ilgā sanāksmē, turklāt uh, ilgu laiku strādājām ar zinātniekiem, kad viņi gatavoja savu ziņojumu, un mēs uzskatām, ka mm, zinātnes atziņas ir pietiekami ņemtas vērā. Un tagad es laikam esmu izsmēlis savus trīs minūtes. Baldvina kungs komisija. Trīs minūtes. Maikl, es varētu iesniegt jums sārakstu ar jautājumiem, kas eh, nav atbildēti, bet katram eh, diskusijas dalībniekam ir tikai trīs minūtes. Baldvin kungs, lūdzu. Paldies, es mēģināšu atbildēt uz eh, pēc iespējas vairāk jautājumiem trīs minūšu laikā. Un tika pieminēti vairāk svarīgi punkti. Vispirms par gaidīšanas laiku un it īpaši par gaidīšanas laiku ārpus lidostas mājās. Ņem saskaitot visu kopā, vai komisijas priekšlikums eh, pieļauj nedrošu praksi, piemēram, pēc tam, ka jūs vedat lidmašīnu pēc 24, 26, 28 stundu prombūtnes. Nē, divu galveno iemeslu dēļ. Tāpēc, ka es mēģinu atbildēt uz jautājumiem, es eh, atvainojos, ja kaut ko daru nepareizi. Pirmkārt, tāpēc, ka EASA priekšlikums uzliek beznosacījumu saistības eh, dalībvalstīm aviokompānijām nodrošināt uh, pilotu atpūtu, ievērojot noguruma pārvaldības sistēmu, un eh, šīs saistības paredz arī maksimālos līmetus. Un viss priekšlikums ir balstīts uz to, ka ir spēkā ierobežojumi un lidojuma skēmas ir uh, jāapstiprina nacionālajām iestādēm, kas pārbauda, vai šīs saistības ir izpildītas. Turklāt apkalpe, apkalpai vajadzētu izmantot gulēšanas iespējas gaidīšanas laikā, jo ir zināmi potenciālo lidojumu grafiki. Apkalpē nav jāveic savu pienākumu, ja viņi uzskata, ka cieši no pārmērīga nogruma. Tālāk mēs uzskatām, ka sniegtie piemēri par uh, Uh, apkalpes locekļiem, kas ceļas un uh, paliek uh, nomodā 20 vai 24 stundas, ir nepareizi. Apkalpes loceklis var palikt savā gultā, ja avio kompānija viņam nezvana, un turklāt šim apkalpes loceklim tiek dots arī pietiekams laiks, lai ierastos uh, lidostā. Manuprāt, 18 stundas ir uh, pietiekams laiks saskaņā ar zinātnes datiem. Tālāk, jautājums par nakts lidojumiem. Es uh, atzīstu, ka tas bija spēcīgs jautājums. Atcerēsimies, jūs arī sacījāt to priekšsādātāju, ka e, es noteikumi e, pārēdz 11 stundas 45 minūtes nakts darbu. Uh, un eh, tas tiek izmantots, lai veiktu zināmas kompensācijas pasākumus. Pašlaik tiek ierobežojums noteikts 11 stundu apjomā. Treškārt tiek ievēroti stingrāki noteikumi par eh, laikanišām. Turklāt ir paredzēta arī papildu noteikumi par papildu atpūtu kas eh, ir paredzēta 36 stundu apjomā, ja laika grafiki ir bijuši nesaskaņot. Eh, šo, šobrīd eh, šī brīža noteikumi un jaunie, note, jaunie noteikumi pielā, pieļauj labāku kolektīvo noteikumu, kolektīvo darba līgumu noteikumu īstenošanu nekā šī brīža. Un uh, ir eh, darba nosacījumi ir jābalstās eh, uz to, ka tiek eh, piemēroti tie noteikumi, kas paredz augstāko aizsardzības pakāpi. Lichtenbergas kundze un citi jautāja par to, vai dalība valstis varēs izmantot uh, aizsargājošākus noteikumus nekā EAS. Es atvainojos, ka esmu pārsniedzis jau savu laiku, bet atbildēšu uz jautājumiem. Jā, saskaņā ar regulu uh, harmonizētie noteikumi aizstāja nacionālos noteikumus, lai uzlabotu aizsardzību saskaņā ar zinātnes un pieredzes rādītājiem. Tomēr dalībvalstis var notificēt EASA un komisiju par šīm procedūrām, ja tās atšķiras, un tikai tad, ja nu, ir kaut kādi atšķirīgi apstākļi, piemēram, gara nakts Skandināvijas valstīs. Mēs uh, neuzskatījām, ka ir vajadzīga atsevišķa klauzula, lai dalībvalstis varētu atkāpties no šiem noteikumiem, jo, manuprāt, tas ir pats par sevi skaidrs. Tad tas ir pieminēts apsvērumos. Un visbeidzot, atbildot Krāmerkungam par uh, uh, kabīnes apkalpi, par stjuartiem. Uh, Šie noteikumi attiecās gan uz stjuartiem, gan uz pilotiem. Tie ir pilnīgi vienādi noteikumi. Starp citu, ASV likumdošanā tā nav. Un mūsu paveiktajā darbā sarunās ar uh, ārotbiedrībām, manuprāt, jūs uh, neatzīstat to darbu, ko mēs esam paveikuši. Un uh, atbildot uz jautājumu par apkalpas iespējām atpūsties lidojuma laikā, EASA par, nosaka, šādu juridiski nesaistošu iespēju, un es atvainojos, ka nebija laika atbildēt vairāk jautājumiem. Paldies! Paldies Baldvinkungam! Tagad daži noslēguma komentāri, ko uh, mums sniegs mūsu komitoloģijas referents Alka Drāvīkungs. Jā, pavisam īsi, Brājan, man pat nevajadzēs 15 minūtes minūtes. Šī diskusija šķiet bija ļoti auglīga šodien, kaut arī varbūt ne visi tam piekritīs. Bet tā mums palīdzēja saprast, kādi ir izaicinājumi un kāda ir pašreizējā situācija. Varbūt pirms vasaras atvaļinājuma komisija nāks klajā ar konkrētu formulētu priekšlikumu. Es uh, dzirdēju par to, ka tiek apspriesti uzlabojumi papildus vēl EASA priekšlikumam un ka parlamenta darbs pēdējo mēnešu laikā ir palīdzējis uh, savest kopā ieinteresētās puses, jo mēs priekšsēdētāji vēlētos, lai mums uz galda būtu visiem pieņemams priekšlikums. Es patiešām ceru, ka ieinteresētās puses, tad, kad priekšlikums būs saņēmts, varēs skaidri atbildēt uz jūsu uzdoto jautājumu, vai jūs vēlaties jauno priekšlikumu, vai jums patīk labāk vecā sistēma, vai jaunais priekšlikums ir drošāks, vai tas ir uzlabojums vai nav uzlabojums. Un es uh, atgādinu kolēģi, ka mēs varam tikai noraidīt uh, visu priekšlikumu kopumā un izmest uh, atkritumu kurvī trīs gadu darba rezultātu. Tas arī ir jāpatur prātā un jāpadomā ļoti uzmanīgi. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs noslēgumā gribu teikt, ka es jau sākumā biju referents par uh, pašreiz spēkā esošiem noteikumiem, un man ne visas rēdas vēl ir pilnīgi sadzījušas, jo tas mums prasīja milzīgi daudz laika, lai mēs nonāktu pie kādiem secinājumiem, lai uh, panākt vienošanos ar sociāliem partneriem, un šis IOPS ir uh, Patiesībā mans bērns tas ir tāds kā Simpsona plāns, bet uh, uh tas uh, pastāvīgi ir, bija jāizvērtē, jāpārskata, un tagad nu, mēs esam nonākuši pie šīs situācijas. Un kad es tagad uzdodu jautājumu, kas jums patīk jaunā sistēma vai vecā sistēma, jo nav nekādu uh, risinājums starp abiem diviem, vai nu vecais plāns vai jaunais plāns, nav jau nekāda vidusceļa. Un tātad, kad mēs saņemsim komisijas priekšlikumu parlamentam, tikai būs tāda izvēle. Un tagad mēs tā šaujam tā kā tumsā, mums ir kaut kādas, kāds zināms priekšstats, bet mums nav īsti skaidra, skaidri zināms, kas, kāds ir šis priekšlikums. Es pateicos visiem, kas piedalījās šajā mm, uh, īsajā uzklausīšanā, pateicos Boldvika kungam, Devroja kungam, Moisen kungam, Čičas kundzei, uh, Horna kungam, Džonsas kundzei, doktoram Gundelam, uh, Kluzo kungam. Pateicos arī deputātiem. tikai vienu brīdi disciplīna sāka eh, pajukt, bet eh, deputāti uzdeva visi ļoti svarīgus, būtiskus jautājumus. Paldies visiem par jūsu ieguldījumu. Tagad gaidām komisijas priekšlikumu un tad redzēsim, kas tālāk notiks. Tagad notiks slēgta komitejas sēde, tā kā lūdzu visas nepiedarošās personas atstājiet zāli. Paldies!